Uh, uh, hello, dear friends, once again. Sveicināti, godātie kolēģi. Nu, varam ķerties pie mūsu šodienas darba pēdējā cēliena. Itru komitejā. Un tā no šī brīža līdz sešiem. Sešiem? Sešiem trīsdesmit. Sešiem saka priekšsēdētājs. Skatām, tā nākošais 14. apkārtības numurs. Um, jautājums. Un tātad padoms regulēja par Eiropas augstas veikspējas datošanas kopuzņēmumu izveidi. Un te došu uzvārdu reiz dosim arī mūsu kolēģim Zigmantam Balčutim, Tad mēs tūlīt diskutēsim jautājumu par šādu Eiropas kopuzņēmumu izveidi, kas nodarbotos ar augstas veiktspējas datošanu. Un Eiropas parlamentam ir jāsagatavo ziņojums. Tas iekļaujas konsultāciju procedūrā. Nu, tātad zināmā procedūra starp Eiropas iestādēm. Un lūk mūsu referents. Balčotis kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Man tiešām liels prieks un gods šodien iepazīstināt ar sagatavoto atzinumu projektu. Mēs runājam par zināšanu, laikmetu un sabiedrību. Mums ir ļoti svarīgi pierādīt, ka mūsu zināšanas arī par tehnoloģijām, mums piedāvā konkrēts instruments, lai arī šos datus varētu apstrādāt un izmantot savām vajadzībām. Eiropa kopumā jāatzīst šobrīd, tā kā nu, nav vadošās pozīcijās attiecībā uz datu apstrādi. Ja skatāmies desmit vadošās valstis uh, Eiropā, nu tur nekur neparādās Eiropa. Lai gan mums arī ir, ir šādi datori iespējami pieejami, Eh, bet nu, tie nav paši tie jaudīgākie pieejamie, tātad augstās veikspējas datori. Tas labākais, ka šobrīd Itālija ir ierindota 14. vietā globālā mērogā, un tas ir 12 reižu vājāks nekā pats jaudīgākais dators, kurš atrodas Ķīnā. Nu, tālāk, protams, vadošās valsts kā ASV, Ķīna un Šveice nu, mums ir krietni priekšā. Un viņi balstās uz jaunām tehnoloģijām, un to apzinoties. Mēs redzam, ka nesam zaudētāju pozīcijā šobrīd. Un mums ir vajadzēts uh, iespringt, lai tiešām atgu, uh, ja, nu, varētu iekarot tomēr vadošās pozīcijas. Nu, par to signalizē vairākas lietas, kas ir neizdarības. Nu, mums ir, protams, nepietiekams investīcijas. Mūsu zinātnieki, nozare kopumā nodarbojas, protams, ar jautājumiem par datu plūsmu, datu infrastruktūru, kas ir pat plašāk nekā Eiropas Savienības ietvarē iespējami. Mēs, turklāt, arī savus datus arī sniedzam trešām valstīm bez datu aizsardzības garantijām pret datu noplūdi. Uh, un nepārzinot arī, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas un kāda šī ir liepratība, kas ir iesaistīta un nepieciešama šāda jautājuma risināšanā. Un arī skatot no Eiropas perspektīvas, mums ir grūti pat visam izsakot, kas notiek tieši augsts veiksmēs datošana, datošanas jomā. Bet tieši šāda datošana, tas ir kļuvis tā kā par jaunu dzinēju mūsu laikmetā kas praktiski atspoguļojas gan medicīnā, transporta jomā, transporta pakalpojumi ir tieši atkarīgi no datu plūsmām. Piemēram, ja kaut kas medicīnā jauns parādās, nu reāli tas prasa 12 līdz 13 gadus. Sākot jau no tehnoloģiju jomā, tas viss notiek pāris mēnešu laikā. Un, savukārt, ja tieši sazobu medicīnā var mm, nodrošināt daudz spēc, spēcīgāku uh, ārstēšanu, pateicoties jaunām tehnoloģijām. Tādēļ Eiropā mums ir jārīkojas izlēmīgi un strauji. Un lūk, Eiropas komisija nāk klājā šo priekšlikumu izveidot Eiropas kopuzņēmumu augstliekas datošanas jomā, apkopojot mūsu lietpratību, dažādu pieredzi. Bet, nu, tas viss, protams, pieprasa ļoti skaidrs, precīzas investīcijas, arī finanšu investīcijas. Un neviena dalībvalsts, protams, nespēja visas investīcijas nodrošināt pati, neatkarīgi no citiem. Tādēļ ir pareizi tiešām virzīties šādu kopīgu platformu, kopu uzņēmumu izveidi. Uz kā pamata, tad mēs varam attīstīt un iegūt savus eh, superjaudīgos datorus, kurus varam izmantot arī zinātniskajā darbā. Šāds eh, kopuzņēmums, kas tiek izveidots līdz 20. gadam arī nodarboties ar publiskiem iepirkumiem, liela apjoma superdatoru izveidēji, kas spētu nodrošināt mm, pašas augstākās rādītājas pasaulē. Nu, ar mēķi 21. un 22. gadā sasniegt jau tādu tehnoloģisko uh, līmeni, ko jau varētu saukt par ekstra līmeni, jeb superdators, kas spētu veikt šīs aprēķinus, uh, kas būtu nu, šīs 18 operācijas sekundē. Kā mēs redzam, kas īsti piedalīsies šajā kopuzņēmumā? Uh, sākumā te runāts par 14 valstīm un Šveices līdzdalību kā asociētā valsts. Bet, protams, tas ir atvērts uh, arī visām dalībvalstīm un interesētajām citām valstīm, trešajām valstīm. Par finansējumu 50% ir no Eiropas Savienības budžeta, un otra puse ir no būt tad līdzdalības valstu finansējums. Savukārt Eiropa šos 50% mēs ņems no, no Connecting Europe Facility e, šī instrumenta un apārsnes 2020 Un uh, dalībvalstīm, protams, ir noteikti viena līmeņa film, uh, finansējuma līdzmaksājums. Nu, Eiropas m, budžeta daļai te nevajadzētu meklēt papildus līdzekļus, mēs varam tos ņemt no Eiropas jau šī Connecting Europe instrumenta un Eiropas apvāršana instrumenta finansējumu. Savukārt tālāk finansējumu izlietojumu par to lemt tad uzņēmumu kopuzņēmumu valde. Uh, Papildus vēlos arī akcentēt šāds jautājums. Piekļuvi infrastruktūrai un datu aizsardzība. Nu, datu aizsardzībai spēkā tur būtu vispārējie Eiropas eh, noteikumi, kas būtu saistoši visām valstīm, kas iesaistās šajā projektā. Tālāk, šā otro finansējuma puse, tas tiktu sadalīts starp līdzdalības valstīm neatkarīgi no tā, īsti kā valsts piedalās vai nepiedalās šajā projektā. Un savukārt tas budžeta daļa, kas ir no apvāršana 2020, nu, tad tas ir tieši sekot programmas finansējuma noteikumiem. Es ceru, ka jūs kolēģi atbalstīsiet šo institīvu. Piedošana, kas jūs te veicinu, nu, tomēr izteikties īsāk. Jo brīnišķīgi es uzreiz esmu konstatējis, ka ir ieradušies ar visi ēnu referenti un dodam vārdu līdz to viņiem. Uz tautas partijas vārdā Bonīkungs. Paldies referentam par izcilo darbu. Lieliski sagatavoju šo jautājumu. Pagājušo gadu Eiropas parlaments tieši atzīmēja, ka Eiropā ir problēma ar šo superveiktspējas datoru izmantošanu Eiropā. Tagad esam spēruši tādu nozīmīgu soli, lai panāktu tomēr pārmaiņas. Atcaucosies arī Eiropas uh, HCP, tātad augstas veiktspējas datoru ieviešana Eiropā. Jeb sauktie superdatori, kas reaģētu uz nepieciešamām arī šādām Eiropas vajadzībām visā pie gads ķēdē. Un šie augstas veiktspējas datori paši par sevi vēl nav nekas, mums jānodrošina vesels tīkls. Uh, Eiropā mēs runājam par tiešām pētniecības tīklu, kas ir žont tīkls, kas jau sasaista 15 miljonus pētnieku Eiropā. Un tādā ziņā nodrošina arī piekļuvušiem astoņiem superdatoriem šo piekļuvi. Un kopumā mēs virzamies uz Eiropas tās augstās veiktspējas datoru uh, nozars attīstību. Līdz ar to mēs iegūstam arī šādu veselu infrastruktūru un uh, kopīgā infrastruktūra, ko mēs veidosim, uh, būs kā atbalsts šo augstu ekspējas sistēmu darbībai, um, mm, bezoties arī uz periodu no 20. līdz 23. gadam. Līdz ar to parlaments atbalsta komisijas institīvu, uh, piesaistot uh, nozars eksperts, uh, akadēmiķus, zinātniekus šajā kopuzņēmumā, izveidojot ieguvumu sinerģijas ziņā, izveidojot šādu platformu, piedāvājot arī HPP un CPP formātā darbībā virzību uz šādu uz datiem balstītas ekonomikas attīstību. Un es arī aicinātu jūs uh, tiešām darīt visu, lai šīs valsts, arī kā mana valsts Polija, šobrīd tās 13-14 valstis, kas ir gatavas iesaistīties šajā kopuzņēmumā, lai vēl vairākas valsts atsauktos un izmantot visu šīs milzīgās iespējas un līdz ar to arī atbalst, atbilst tam, ko sagaida katra valsts. Paldies, tālāk ekāra vārdā. Rašanās kungs. Paldies priekšsādātāji. Arī es vēlos pateiktos, pateikties referentam par uh, ļoti labi sagatavoto priekšlikumu, kas kāpo par labu pamatu mūsu turpākam darbam. Un mēs kā redzam, ka, nu, jā, tā virzamies tādu sinerģiju uh, un arī kiberdrošību. Vienlaikus arī vēlos atbalstīt paralēli šo ideju par Eiropas kopuzņēmumu izveidi. Es ļoti ceru, ka tas tiešām arī izdosies, un tas būs nozīmīgs atbalsts. Un arī mēs tad atbalstīsim tālāk šo projektu, lai Eiropa tiešām iegūtu šīs nokavētās pozīcijas globālā mērogā. Esmu pats bijis uzraudzījis padomus eh, priekšsādātājs uzņēmumā, kas eh, nodarbojas līdzīgiem jautājumiem, un es zinu, cik ir bijis grūti uh, iegūt finansējumu šādu superdatoru attīstībai. Un tad es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē, un tā kā esmu nobežījies par īstenošanas gaitu. Ja mēs uzstāsim, ka visam ir jābūt tieši no Eiropas finansējuma, baidos, ka būs grūti atrast nepieciešamo finansējumu. Ja pirms diviem, trim gadiem, kad mēs paši sākam būvēt um, šo superdatoru, uh, mums bija ļoti grūti iegūt papildus tur Eiropas finansējumu. Mēs runājam par kaut ko ļoti konkrētu, ļoti speciālu uh, tehnoloģiju izmantošanu. Nu, te mēs runājam par arī vēl faktiski zinātnes procesā, attīstības procesā, mm, meklējumām detaļām, atsevišķām komponentiem, kas nu, viss tiks tikai veidots. Un šīs lietas, protams, maksā ļoti dārgi, un baidos, ka daudz lietas arī varētu aizkavēties. Tad ir jābūt atvērtiem, jānodrošina iespējama elastība, jābūt gataviem uz starptautisko sadarbību. Paskatīsimies, piemēram, ko dara Izraēla. Mums viņi ir ļoti tuvu, un viņiem ir ļoti liels zināšanu potenciāls. Nevajadzētu arī viņus aizmirst. Un vajadzētu iesaistīt šajā projektā. Un vēl mana pieredze darbā ar Galileo, kur mēs runājam tikai un vienīgi par tādu civilo izmantošanu. Tad tā tas tika veidots. Bet šajā gadījumā, kur mēs runājam gan par um, PRACE Ehm, nu, te faktiski var būt arī duālā izmantošana. Un kādēļ gan nē? Es nedomāju, tas varētu radīt pārāk lielu satraukumu. Galu galā drošības dienas jau taču kalpo sabiedrībai. Un vai mums ir nepieciešams novēlkt tik strikts robežs, par to aicināt padomāt. Paldies referentam par darbu un sagaidu turpmāk sadarbību. Labi, tālāk Alde pārstāvis Federlēkungs. Paldies referentam par stingru nostāju. Arī šeit es atbalstītu to pašu, ko teica arī EKR pārstāvis Čečinovskungs. Mums tiešām jāuzsver Eiropas pienotā vērtība, ko mēs Eiropa kopīgiem spēkam varam panākt vairāk nekā atsevišķi dalībvalstis. Un arī, lūk, ir konkrēti nozare, kā tu norādi arī referents Un Eiropā, kur mēs esam tam sekojuši jau veselu desmitgadi, mēs tomēr redzam, ka esam iekavējuši savas pozīcijas. Parādās, protams, arī pilnīgi jauni materiāli ēku būvniecībā. Un uh, arī tur, kur nu vēl, ja mēs runājam vispār par aizsardzību un drošību, tad mums ir jā, jāiet laikam līdzi un jāpanāk šādi iespējamie tehnoloģiski risinājumi. Un tādēļ mēs kā parlaments varētu paust pilnīgi spēcīgu tādu signālu arī padomēji, atbalstot komisijas ieceri, lai panāktu tiešām Eiropas sadarbību augstas veiktspējas datoru attīstībai. Un, protams, te ir arī uzreiz jautājums par mūsu devīto pamatprogrammu, kur arī mēs redzam, ka nav nekad bijusi skaidra atbildi, vai šī datoru izstrāde varētu iekļauties vai neiekļaut šajā PAM, 9. PAM programmā. Mums būtu iespēja vēlreiz to pateikt, ka mēs tomēr to uzskatām par daļu no šīs PAM programmas un ka to varam izmantot un līdz ar to mm, sasniegt nozīmīgus iegūmus sabiedrībai kopumā, gan privātai dzīvē, gan arī uzņēmuma attīstībai. Ja mēs nokavēsim šo izlaicienu, mēs faktiski zaudējam Eiropas kā kopumā, īpaši Eiropas uzņēmējdarbību paskatīsimies arī, mēs nevaram visu laiku domāt, kāds bijuši panākumi, kā, piemēram, Eiropas medaļas Eiropa, ko tā ieguva 30. gados. Nē, jādomā par nākotni. Paldies! Tālāk zaļo vārdā. Talonkungs. Paldies! Jā, mēs redzam, ka cits pasaules daļas jau šobrīd virza uh, projekts par superdatoriem, un līdz to arī nozīmē skaidrs iegūms ekonomikai šim kopuzņēmam ir jāspēj rīkoties un jāspēj pareizi soļi pareizā virzienā. Taču infrastruktūra izbūve ir tikai viens no soļiem. Mums ir nepieciešama arī, lai būtu sagatavot zinātnieki, kas var izmantot to un līdz to attīstīt. Mēs virzāmies uz digitalizētu sabiedrību, un, un um, protams, ka paliek jautājums, ko darīt tiem cilvēkiem, kas nepielāgojas laikam digitalizācijai. Un tieši tas ir galvenais uzdevums panākt, lai visi iesaistās. Arī šeit būs līdzsakus jādomā par dzimumu līdztiesību. Mums arī jānodrošina sieviešu pārstāvniecība vadošajās pozīcijās. Mēs esam grozījumiem skaidri uz to uzstāsim. Ir jāpanāk, ka tehnoloģijas kalpo cilvēkiem. Un tādēļ šie tieši jāuzsver ir civilie nu, mērķi un nolūki Mūsuprāt, resursu izmantošanai jābūt ir daudz atvērtākai un precīzākai. Tādēļ mēs arī sagrosim grozījumus, kas uzstās uz lielāko caurskatāmību, pārvaldības un skaidri noformulētu darbības jomu. Paldies! Paldies! Silikjotis kungs goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Es eh, arī gribētu pateikties referentam par eh, izstrādāto dokumentu. Goja grupa Es saskatu tur eh, zināmas problēmas. Tas rada mūsos bažas, jo tas ir priekšlikums, kas ir nācis no komisijas, un mēs pozitīvi vērtējam tos uzlabojumus, ko ir veicis itra referents. Nu, Pilnīgi skaidrs, saprotams, ka runājot par augstu veiktspēju, jādomā arī par eh, sociālo devumu, tātad guvumu sabiedrībai, un domāju, ka augstas eh, veiktspējas informāciju tehnoloģijas varēs uzlabot arī eh, pakalpojumu kvalitāti pilsoņiem, un tā ir ārkārtīgi svarīga dimensija mūsu ekonomikā. Mēs virzamies uh, uz tādām jomām, kur uh, ir uh, liels potenciāls, kā piemēram standartizācija. Mums jānodrošina, lai mm, tas netiktu izmantots tikai un vienīgi militāriem un aizsardzības nolūkiem, lai tā nemainītos šī situācija, jo tā tas notiek šajā sauktajā drošības eh, sadaļā, bet gal galā tam visam arī būs liela ietekme uz cilvēktiesībām un pamatiesībām. Otra lieta. Komisijas priekšlikumā piekļuve augstas veiktspējas datoš, datošanai būs atkarīga no attiecīgās dalību valsts eh, attīstības stadijas un eh, vienmēr pastāvēs nu, tāds, tas uh, automātisks priekšrocības šajā ziņā lielajām dalību valstīm. Nu, tā tad arī tur pilsoņi varēs labāk izmantot ieguvumu no uh, šīs datošanas. Es domāju, ka komisijai vajadzētu padomāt par to, lai būtu tāds vienlīdzīgāks, vienlīdzīgāk nosacījumi visā Eiropas Savienībā starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un vēl viens noslēdzošais komentārs. Mums uh, jānodrošina, lai nākošās datoru paudzes aizsargātu arī cilvēku tiesības eh, personīgās informācijas eh, privātuma jomā. Tā ir joma, kur mēs redzam, kur eh, notiek tāda kā cilvēku tiesība erozija, un to mēs, to, pat mums jārūpēs arī ar nākamo datoru paudzi. Paldies, cienījamais kolēģis, es gribētu lūgt tagad kolēģi Zariņo izteikties. Este relatório e a proposta. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šis eh, ziņojums un sākotnējais priekšlikums eh, dod tādu ļoti spēcīgu signālu Eiropas Savienības nākotnē un arī digitālajai sabiedrībai, kas attīsta starptautiskā mērogā. Ir ļoti svarīgi atgādināt, ka augsts veiktspējas datošana nav tas eh, pats eh, kā kaut kāda aprēķini ar augstu precizitāti un eh, nedrīkst runāt tikai par šiem tekstiskajiem raksturlielumiem, bet, kā es teicu, runājot par augstas veikspējas datošanu, ir nepieciešama arī cilvēku personāls ar ļoti augstu kvalifikāciju, kas var strādāt ar šiem algoritmiem un algoritmu optimizāciju. Un šajos procesos, apmācībā. Tā tad ir jādomā par šiem socioekonomiskiem jautājumiem un ir jāpatur prātā Eiropas projekta tāda galvenā vispārējā vērtība. Un eh, strādājot ar uh, Eh, šīm augstām tehnoloģijām, tā tad eh, mēs nevaram pieļaut, ka standarti pazeminās. Un eh, tāpēc ir nepieciešama šī augstspējas datošana ar tādu ļoti skaidru identitāti, Eiropas identitāti, un tam ir jābūt kā sastāvdaļā visos mūsu priekšlikumos. Paldies, ja priekšsēdētājs, paldies visiem kolēģiem par jūsu komentāriem. Gribu sveikt deviņu parlamentu Uh, locekļus no enerģētikas kopienas, deviņas valstis no uh, austrumu un dienvidu austrumu Eiropas, rietumu Balkāniem, un mēs pavisam drīz sāksim darba kārtības jautājumu, kas interesē tieši jūs, bet uh, šobrīd mēs vēl gribētu pabeigt mūsu darba kārtības jautājumu numur 14 par Eiropas augstākas veiktspējas datošanu, kopuzņēmumu. Un vārds tagad uh, Tomasam Skordiskungam no komisijas. Viņš ir Digital Excellence un Science Infrastructure mm, direktors. Direktora kungs, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu sirsnīgi pateikties Itra komitejai par iespēju šodien izteikties. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam ziņojumu projektu, um, augstvērtējam deputātu Balčitis darbu un arī uh, paldies par ēnu referentu izteiktiem komentāriem. Un uh, paldies visiem parlamentu deputātiem, kas ir interesēti un iesaistīti šajā procesā. No komisijas puses eh, esam priecīgi, ka jūs atzīstat, cik eh, strateģiski svarīgs ir šis Eiropas augstās veiktspējas datošanas kopuzņēmums Eiropas zinātniskai līdzarvadībai digitāliem transformācijām un mūsu nozars konkurētspējas un sabiedrības konkurētspējas nodrošināšanai. Es domāju, ka to ļoti labi jau eh, izskaidroja Balčetis kungs un tāpat arī citi ēnu referenti. Diskusijas eh, padomē šī kopē, kopuzņēmuma izveidošanai virzās uz priekšu ātri. Bulgārijas prezidentūra strādā, lai varētu apstiprināt vispārējo pieeju pirms viņa termiņa beigām, un es tik tiešām ceru, ka arī jums eh, būs iespēja eh, dot savu ieguldījumu. Dažkārt rodas jautājums, kāpēc ir svarīgi tik ātri rīkoties. Es domāju, ka daļai tas jau ir ticis pateikts. Ne tāpēc, ne tikai tāpēc, ka neesam pirmajā desmitniekā, bet mēs varam uh, palaist garām nākošo uh, tehnoloģiju raundu, par ko jūs arī runājāt. Mēs arī neesam nu, priekšgājēji runājot par um, attīstītām tehnoloģijām, iekārtām un uh, mums jānodrošina, lai mūsu uzņēmēji un mazie vidējie uzņēmēji varētu izmantot šos uh, augstas kapacitātes eh, dators un tur paredzētās aplikācijas. ASV, Ķīna un Japāna jau šobrīd jau strādā pie saviem superdatoriem, un viņiem jau ir šie superdatori, un viņi ir, tā teikt, pasaules ranking desmitniekā, un tātad šīs valsts milzīgas investīcijas eh, veids izstrādājot eh, šīs tehnoloģijas, strādājot jau vismaz gadu pie šīm tehnoloģijām. Uh, Lai mēs iedzītu, protams, jā, mums ir steidzams nepieciešams eh, investēt šajos eh, superdatošanas eh, iekārtās un jāstrādā pie tehnoloģijām, kur mēs atpaliekam. Tāpat arī par piekļuvas tehnoloģijām. Mēs saprotam, ka Eiropā mums nav visi nepieciešami komponenti, lai to izdarītu, un tāpēc mums ir nepieciešams investēt šajos elementos šobrīd, lai uh, mēs varētu šīs access tehnoloģijas izstrādāt līdz 2003. gadam vēlākais. Tātad darbs ir jāsāk tagad, jo attīstības te, eh, cikls šāda veida tehnoloģija paudze ir vismaz 4 gadi, ja ne 5 gadi. Un uh, uzsvars te jāliek ne tikai uz uh, šo leadership mašīnas iegādi, bet uh, ne tikai tas, kā jau jūs teicāt, svarīgākais Te ir arī runa par inovatīvu aplikāciju, veidošanu, attīstīšanu, jāstiprina mūsu mazo video uzņēmumu kapacitāti, tātad inovācija kapacitāte, un, kas ir vēl svarīgāk, ir jāveido un jākultivē tās iemaņas, kas nepieciešams šīm tehnoloģijām. Jāsaka, ka 14 eh, dalībvalsts ir parakstījušas deklarāciju, bet ir arī citas dalībvalsts, kuras ir ieinteresētas šobrīd un arī grib piedalīties šajā kopuzņēmumā. Polija grib piesaukt, kas pavisam nesen paziņoja, ka viņi ir gatavi parakstīt deklarāciju, pavisam drīz, tātad labs jaunums. Zviedrija to pašu izdarīs un mēs ceram, ka būs arī vēl citas daudzas labas ziņas, ne tikai no vidējām un lielām valstīm, bet arī no mazām valstīm. Jo tas ir fundamentāli svarīgi izveidot uh, tādus vienlīdzīgus spēles noteikums visā Eiropā. Priekšsēdētājs grib pārtraukt runātāju. Tā tad gribu noslēgt. Ambīcija šeit ir uh, nodrošināt uh, piekļuvi tām iekārtām, kas piederēs Eiropas Savienībai, un tieši tāpēc šis kopuzņēmums ir tik būtisks un ir nepieciešama šī 50-50 pieeja, pie kuras mēs arī strādājam. Paldies komisijas pārstāvim! Referents Balčitis kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Visi šie jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet gribētu izmantot šo iespēju un diskusijās par šo ziņojumu gribētu izteikt eh, dažas idejas, jo tā ir mūsu nākotne. Mēs nevaram nu tā pēkšņi pabeigt diskusijas par šo jautājumu. Komisijas eh, priekšlikums nosaka tādu kā pamatu mūsu tālākai dzīvē. Es atceros 2003. gadu, kad mēs eh, Lietuvā runājām par datorsistēmām un eh, liela ātruma pieslēgumiem. Mēs toreiz diskutējām par kabeli, ko vajadzēja mm, izveidot. Es tajā laikā strādāju transporta ministrijā un uh, mani vainoja par to, ka es pārāk daudz naudas esmu tam atvēlējis. Bet uh, gal galā mēs uh, šo kabeli uzstādījām un esam ļoti apmierināti, ka mums ir um, liela ātruma interneta pieslēgums. Un mums tik tiešām ir viens no lielākajiem ātrumiem Eiropā šim pieslēgumam. Un uh, Eh, tos reālo ieguvumu mēs tik tiešām redzam tagad pēc desmit gadiem. Un es domāju, ka šajā konkrētajā gadījumā komisija varēs nākt klajā ar visām tehnoloģiju atbildēm. Un šīs konkrētais jautājums tik tiešām saistās ar mūsu nākotni. Tā ka mums ir jārīkojas ātri un viss eh, jāsakārto, jo tieši tas mums ir jādara. Un tas ir tas, ko prasa ikdienas dzīve no mums. Paldies Balčītis kungam, referentam par, eh, paldies par jūsu ziņojumu, izteikumiem. Un tagad gribu norādīt, ka eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. aprīlis, pulkstens 12 dienā. Tātad eh, mm, līdz ceturtdienai itrē balsojam 19. jūnijā un plenārs sēdē tas datums vēl tiks apstiprināts. Tagad mēs pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tātad tas ir 15. darba kārtības jautājums viedokļa apmaiņa ar enerģētikas kopienu. Mums uh, ir paredz, bija ļoti interesanti sanāksme, tikšanās uh, pusotru gadu atpakaļ starp parlamentu deputātiem, mūsu kolēģiem no Eiropas parlamenta itra komitejas. Uh, un uh, tur bija arī deviņu parlamentu pārstāvi no uh, Austrumu un Dienvidu Austrumu Eiropas. Un tagad Sirsnīgi sveicu mūsu viesus ITRA komitejā. Tātad ITRA komiteja eh, darbojas ar rūpniecības jautājumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, pētniecību, enerģētiku. Protams, daļēji arī ar klimatiskiem jautājumiem, digitālo darba kārtību, tādējās vispo, vispārējos vilcienos pat ar kosmosa politiku. Tātad mums ir ļoti daudz dažādu atbildības jomu Un mēs esam iesaistīti tādā nu, Eiropas Savienības reālajā ekonomikā tagad. Gribu mm, informēt, Jānis Kopačkungs ir klāt šeit, viņš ir, ir e, darbojas Vīnē, enerģētikas kopienas sekretariātā, viņš ir direktors. E, sveicam Slovenijas e, pārstāvis. Tātad sveicam visus, kas ir ieradušies no enerģētikas kopienas un uh, gribu atgādināt, ka, šīs, ka debats citrē ir paredzētas atzīmējot enerģētikas kopienas parlamentārā plēnuma otro gada dienu. Un uh, pirmā sanāksme bija tieši pirms gada, Tāpat gribu norādīt, ka enerģētikas kopiena ir starptautiska organizācija, kurā apvieno uh, Dienvidu Austrum Eiropas un Melnās jūra reģiona valstis. Direktora kungs sniegs ievadu prezentāciju un eh, pastāstīs, kā organizācija darbojas, eh, tādu kopēju interešu jautājumu, te, teiksim, par tīrās enerģētikas pakotni, kā tas varētu ietekmēt eh, enerģētikas kopienu. Tātad eh, tas arī ir mums ir svarīgākais jautājums ITRA komitejā. Pēc tam būs diskusijas un debatas ar deputātiem. Un enerģētikas kopienas eh, iesaistītās puses viss tiek aicināts piedalīties, tā ka ceru, ka jūs visi piedalīsieties diskusijā. Uh, Varbūt, lai varētu uzsākt eh, šo diskusiju, jo eh, redzu, ka jums nav eh, tātad kartītes priekšā uz galda ar jūsu vārdu. Tā ka, ja jūs uzstāsieties, tad varbūt lūdzu pasakiet savu vārdu un valsti, ko jūs pārstāvat, tātad vārds un valsts, lai mēs varētu Tātad ieslēdziet mikrofonu, pasakiet eh, jūs savu vārdu, no kuras valsts esat, tātad, lai mēs zinātu, kas eh, šeit ir klāt. Tātad gribam iepazīties ar jums, eh, sāksim ar grupas vadītāju. Mēs pirms Gorans Milevski no Macedonijas parlamenta, tātad Maķedonija, arī Lokvenets, Maķedonijas parlaments. Malin Šečini no, arī no Maķedonijas parlamenta. Karakučeva no Gruzijas parlamenta. Predrag Kožul, parlament Bosnija i Hercegovina. Yeah. Next. Next, who is the next one? Uh, member. Yeah, member of parliament. Members of parliament. My MP. Name and the country, nothing else. Tātad valsti un vārdu pasakiet, ko jūs pārstāvat. Once again, yeah. Sala Berisha Shala, Member of Parliament of Kosovo. Okay. Yeah. Dardan Siriu, Member of the Parliament of Kosovo. Yeah. Snežana Petrović, Serbian Parliament.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 Eh, dot vārdu direktoru kungam. Lūdzu, jūs prezentāciju. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, profesori Buzekungs, paldies, ka uzaicinājāt mūs un devāt mums šo iespēju Eiropas parlamentā <clears throat> tikties. Tas mums dod tādu nosvaigu elpu mūsu parlamentāriem plēnumam un paldies visiem parlamenta deputātiem, kas ir ieinteresēti, kas ir šodien klāt. Un uh, Paldies, ka esat veltījuši mums savu ļoti vērtīgo laiku. Enerģētikas kopiena ir eh, visa Eiropas organizācija, kas Eh, tā kā savieno Eiropas Savienību ar tās eh, kaimiņu valstīm. Šī kaimiņu valsts, kaimiņu reģiona mainās. Eh, mūsu locekļi kādreiz bija arī Bulgārija, Rumānija, Horvātija. Mēs viņus zaudējām, viņi kļuva par Eiropas Savienības locekļiem, bet mums ir Moldova, tagad Ukraina un Grūzija jauni locekļi mūsu kopienā un cerams arī citas valsts nākotnē. Enerģētikas kopiena, nu, papildus Eiropas padomē, ir tāda Otrā varbūt tāda reālā, patiesā visai Eiropas organizācija, kur tādā veidā tā kā apvieno visu kontinentu. Mūsu m, mm, dalībnieces ir šīs gaišilā krāsā iekrāsotās valstis, kas vienpusēji brīvprātīgi ir gatavas pārņemt Eiropas Savienības likumdošanu enerģētikas jomā, arī dažos vidas aspektos un tagad arī klimatisko izmaiņu jautājumos. Ja mēs pavisam īsi palūkojamies, kas tagad notiek, tad mēs redzam, ka šīs ir valstis, kuras ir pilnībā vai daļēji ieviesuši trešo energo pakotni. Jūs redzat, ka tikai trīs no mūsu deviņām dalību valstīm nav transponējuši trešo energo pakotni Grūzija, tāpēc, ka tā kļuva mūsu locekli pavisam nesen, viņiem vienkārši nebija laika. Uh, bijusi Dienaslāvijas republika Maķedonija, dara to šobrīd, un uh, Bosnija Hercegovina ir nedaudz, uh, tā teikt, iestrēgus savos uh, politiskajos procesos, un šis viņiem ir vēlēšana gads, un droši vien nekas daudz arī tur nenotiks šajā jomā, bet visādi citādi. Ja runā par gāzes un elektrības tirgu, tad mūsu uh, Eh, dalībnieces ir eh, Eiropas iekšē energotirgus dalībnieces un eh, ievēro tātad viens un tos pašus noteikums. Tīkla kode, vēl, kodeks vēl nav pilnībā transponēti, bet visādi citādi šī konkrētā akī ērija joma ir ieviest, tātad, kur jūs redzat uz šīs kartas, un uh, Uh, tagad mēs varam teikt tāpat kā Napoleons līdzīgi ir teicis, mēs varam teikt, teikt kur šis akī ir ieviesta, tā ir Eiropa. Un tātad šīs kartas jūs redzat uh, šīs zonas. Nākošais slaids, jā, varbūt nav tik viegli nemaz to saskatīt, uh, izlasīt, bet gribu tikai mm, komentēt, ka mēs pieturamies pie ilgspējīgas politikas, gluži tādā pašā veidā kā Eiropas Savienība. Runājot par atjaunīgiem avotiem, mums ir mērķi 2020. gadam, nu varbūt nedaudz mazāk ambicioza energoefektivitāte, arī tas mums ir svarīgi, tāpat kā Eiropas Savienībai, bet nu varbūt atkal nedaudz tādi mazāk ambiciozi plāni. Klimatiskie jautājumi, tas mums nav paredzēts un jāsaka tā kļūst par problēmu. Cerams, ka šo problēmu varēsim sākt risināt šogad diskutējot eh, par 2030. gada mērķiem un izstrādājot tos, jo tā kā oficiāli esam iekšējā energo tirgus dalībnieki, bet mums ir divas dažādas politikas vai arī, teiksim, divi dažādi juridiskie režīmi, tas nav pieņemams un tāpēc mums nepieciešams runāt par energoefektivitātes mērķiem šogad un cerams noteikt viņus tieši tādā pašā līmenī, kā tas ir Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs arī runāsim par um, atjaunīgiem avotiem. Tur mums būs zinām tad kavēšanās nobīde, salīdzinot ar Eiropas Savienību, un tāpēc arī mums būs nepieciešams runāt par klimatiskiem mērķiem. Es to visu nerādīšu šeit uh, grafikos, jo uh, Nākošais jautājums, par ko gribēju pastrā, pastāstīt, tas ir um, lielo uh, termoelektrocentrāls. Tātad tur likumdošana stājusies eh, spēkā 1. Eh, janvārī šogad, un visas eh, dalība valstis mūsu kopienā ir pieņēmušas, ir nolēmušas pieņemt šos plānus. Un, nu, piemēram, varētu pastāstīt, ka Serbija teica, ka viņi Eh, slēgs eh, astoņas eh, šīs akmeņogļu termoenergocentrālas līdz 22. gadam. Tas ir ļoti daudz tādai valstī kā Serbija. Un, protams, te rodas jautājums, kas tad būs pēc akmeņoglēm. Iepriekšējais parlamentārais eh, plēnums tika veltīts akmeņogliem, un mēs runājam par to, ka nepieciešams vairāk atjaunīgo resursu enerģētikas kopienā, un es te parādīšu varbūt dažus tos kritiski svarīgākos jautājumus un dilēmas, kādas eh, ir mūsu dalību valstīm, un uh, Un šie jautājumi ir tādi akūtāki, asāki nekā tas ir Eiropas Savienības dalību valstīs. Tā tad, nu, kāpēc mūsu šīs um, dalību valstis, kāpēc viņām problemātika ir nedaudz atšķirīga? Nu, pirmkārt, uh, fosilo um, avotu subsīdijas um, pie mums ir daudz augstākas nekā Eiropas Savienības dalību valstīs. Subsīdijas fosilai degvielai. Nu, mēs mēģinām to pamatot ar, ar konkrētiem aprēķiniem un skaitļiem, jo, ja mēs izmantojam tik un tik. Uh, um, naudas eh, subsīdijām, lai tās eh, ar, ar tām aizstātu atbalstu atjaunīgiem energoresursiem, nu tad, protams, eh, situācija mūsu valstīs būtu daudz optimistiskāka. Otra lieta, un nu, šeit mēs esam nedaudz līdzīgi dažām Eiropas Savienības dalību valstīm, augsts vietējais tātad pašmā risks, kapitāla izmaksas, visi būs tātad redzējuši šo, šo salīdzinājumu, ko vācu domnīca Agora stādīja priekšā pirms pāris gadiem par to, kādas atšķirības starp uh, uh, kapitāla izmaksām, investīcijām uh, atjaunojumos energoresursos. Grieķijā tie bija 12%, Horvātijā 11%, salīdzinot ar Vāciju, kur šis izmaksas sastāda 1, 3 vai 4%. Tas nozīmē, ka investīcijas atjaunīgajos energoresursos Vācijā izmaksā daudz mazāk nekā, nu, piemēram, Grieķijai. Bet nu salīdzināsim to ar mūsu valstīm, mūsu kopienas valstīm, kur kapitālisks ir vēl augstāks. Nu, tas ir tās savā ziņā aicinājums, eh, nepieciešamība izveidot tādu pāna Eiropas eh, finanšu instrumentu, kas samazinātu katrs atsevišķās valsts eh, investīciju risku. Pretējā gadījumā nu, tāda adekvāta investīciju mm, klimata attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem nebūs. Uh, Un tālāk, tā sauktie feed-in tarifi, tie ir pārlieku dārgi. Mēs ieviesām šos pieslēgumu feed-in tarifus, un pirms pāris gadiem tas bija tāds uh, ekstravagants eh, jaunums, un visiem bija, tā skatā arī mums un sekcijātiem bija tāda sajūta, ka, nu, tagad, nu, mēs eh, ieviešam atjaunīgo energoresursu direktīvu tādējādi, bet Eiropas Savienības spējas to tālāk, protams. Jūs ieviešat valsts atbalsta vadlīnijas, dažādas opcijas, investīcijas atjaunīgajos energoresursos kļūst aizvien lētākas, bet mūsu dalībnieces valstis, tātad nu, ne visas, bet dažas, nu, tā nedaudz iestrēgušas vēsturē, vēsturiskajā situācijā, un subsidiju līmenis joprojām ir pārlieku augsts, un tas, protams, neveicina atjaunīgo energoresursu attīstību. Un tālāk valsts atbalsta līmenis. Tas tiek novērtēts pārāk zemu, parādīšu jums vēl piemēru no kādas valsts eh, pieredzes, bet katrā ziņā Digi Competition, eh, tā es domām raugās uz mūsu valsts atbalstu, mūsu eh, Uz sekretārātam vismaz nav mandāta iejaukties valsts atbalsta normās, tā kā Digi Competition ejot savienībā Eiropas saimnības laibalstu lietās. Un dažādai valsts atbalsts vietām nu, ir daudz eh, vairāk izplatīts eh, energo, enerģetiskajā eh, jomā, sektorā mūsu valstīs, un jūs to īsti neatiecas valsts atbalsta normas, un tas netiek īsti uzraucīts. Nākamais kritiskais jautājums ir tas, ka pietrūkst nodarbinātības politikas um, kvalifikācijas mainīšanas, tā teikt, vīzijas. Cilvēkiem nepieciešams tāds skats uz nākotni, jāsaprot, kā varētu veidoties viņa nākotne, kādas, tā teikt, cerības. Un eh, ir daži atsevišķi individuāli projekti, kas eh, ir diezgan interesanti. Un tie vērst uz to, kā, teiksim, eh, sarūpēt jaunas darba vietas kalnračiem, tiem, kas strādā ogļu šaktās, vai, teiksim, kā, um, kā viņi palīdzētu kļūt, teiksim, par mežsaimniekiem, kā viņi palīdzētu sākt izstrādāt mežus un, un uh, un sarūpēt, teiksim, biomasu, no kuras ražot elektrību. Bet, nu, šie tie tā, tādi atsevišķi izolēti projekti, un kopējā tādā politiskā spektrā viņi īpaši lielu lomu nespēlē. Un, visbeidzot, nevēlēšanās atvērt elektrības tirgu reģionāliem partneriem. Iepazīstināšu jūs ar kādu pētījumu, ko publicējām pirms kādu gadu. Nu, un tā ir atspoguļots tas, ka Dienvidāfrikā Eiropā 271 miljonus eh, eiro ik gadu tiktu ietaupīts eh, patērētājiem tādā, ja būtu pieejama kaimiņu valstu tirgi. Bet, protams, eh, daudzi mm, partneri mūsu kopienā mēģina projām savas valsts paturēt izolētas, baidoties no, no, no konkurences, un, protams, nekas labāks kā monopola tiesības. Uh, um, šiem uzņēmumiem nevarētu būt. Tātad sargāt savu saimniecību, savu, savu dārziņu, tā sacīt. Nu, pagaidām šī, šī tendence ir diezgan izteikta. Un tālāk, um, tātad cenu konverģence. Šeit šajā slaidā jūs to redzat. Un šeit jūs redzat, kā svārstās, kā svārstījās pērni elektro, elektrības cenas mūsu reģionam. 80 eiro par 1 megavatu stundu. Un viņš redzēja, ka tas krietni pārsniedz uh, parasto ikdienas cenu. Tāda būtu elektrības cena, ko saražo e, termelektrības centrāla Kosovā, jaunākā šāda veida e, roklēm darbinātuma centrāla. Un tas liecina par to, ka ir milzīga atšķirība starp tirgus cenām un e, cenu, ko investoriem solīja valsts garantējot šīs investīcijas. Nu, tas nozīmē, ka, protams, kāds sēdz šo starpību, un šis kāds ir, protams, neviens, neviens cits kā nodokļu maksātājs. Un šeit es vairs atcaucos uz šo valsts atbalsta jautājumu, kas eh, valsts atbalsts tiek traktēts daudz plašāk un um, ir daudz intensīvāks uh, mūsu kopienas valstīs nekā Eiropas Savienībā. Par uh, reģionālām in in iniciatīvām nerunāšu, bet uzreiz pārēšu pie pēdējā slaida par lielākiem izaicinājumiem. Dažs no tiem jau pieminēju bet dažs no tiem pieminēšu atsevišķi vēlreiz. Trūkst vēl progresa normalizēt attiecības starp uh, Serbiju un Kosovu. Un um, šajos neko jautājumos uh, ir daudz problēmu. Tas ir tāds karstais punkts visā reģionā. Tas savā ziņā nobloķē daudz citas uh, pozitīvas investīciju iespējas un attīstības iespējas Rietumu Balkānus, un te nu, ir nepieciešama politiskā grība no abām pusēm, lai šo um, problēmu pārvarētu. Tālāk strīdu risināšanas, konfliktu risināšanas eh, mm, iespējas, nu, dažos nepretīgos gadījumos tas strādā, citos nē. Tāpat jābūt pietiekoši atturošam um, mehānismam, uz kāds netiek likt politiski jautājumi. Pat labāk runājam par mūsu ēnko kopienas uh, līguma izmaiņām. Eiropas eh, padomē pat labāk tiem tiek spriests, un tur piedalās arī komisijas uh, kolēģi. Intensīvi mums uh, mums tātad palīdz šajos darbos. Nu, piedodiet, kā es mums jūs iesākumā pasveicināju. Paldies, ka ieradāties eh, Eiropas komisija. Un mums eh, tiešām ir nepieciešams panākt, lai energo kopienas eh, līgums strādātu labāk, efektīvāk. Un gala beigās tas bija mm, tieši viens no energo savienības mērķiem, tad, kad energo kopienas mērķiem, tad, kad um, Eiropas tātad parlaments nāca klājā šo ideju, un nu, cerams, ka tas arī pēc zinām laika īstenosies. Kas vēl svarīgi, domājot par uh, turpmāko politikas attīstību, ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas kopiena uh, netiktu atstāt iepakaļ pārējā uz tīru enerģiju. Tā sauktā tīrās enerģētikas pakotne. Pusē kungs un Tormas kungs uh, kopā ir ierosinājuši grozījumu grozījumu mūsu līgumā, kas paredz, ka tīrā, tīrās enerģētikas pakotne tiks likt priekšā mūsu reģionam transponēšanai pēc pusgada, pusgada pēc šīs pagodas pieņemšanas. Šis grozījums, nezinu kāpēc, netiek pieņemts, tam uzbrūk vairākas nacionālās delegācijas Eiropas Savienībā. Es domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai enerģētiskā kopiena, sakot tā pašā dinamikai, kam sako Eiropas Savienība, jo ir viegli teikt, pieļaut to, ka plaisas starp mūsu organizācijām pieaug, un tāds vēl nav mūsu mērķis. Un visbeidzot, 2030 eh, energo kopienas mērķi, esam sākuši domāt par šo mērķu apstiprināšanu, par turmākiem pasākumiem, tas ir mūsu kopējais uzdevums kopā ar komisiju. Nu, cerams, ka ministru padomu sanāksim šajā gada oktobrī šo uzdevumu arī noslēgsim. Paldies, eh, liels, ko ļaut man iespēju uzstāties, un paldies, eh, ka izrādījāt mums atbalstu. Paldies, eh, Kumā kungs, stādīšos priekšā arī no savas puses. Citu parlamentu locekļiem man sauc Hanska Henkels, es esmu. Komitejas priekšstādētājs, tas tādēļ, ka Buseka kungam bija sarunāts darīšanas, un viņam nācās steigties prom, un, nu, lūk, tad es viņu aizstāju. Nu, ko tagad vārds eh, jums eh, līdz tagad ir pieteikušies četri. Četri deputāti, kas vēlētos izteikties. Halī Lokvaniņš, eh, Eiropas lietu komitejas loceklis no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas parlamenta. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšstādātājiem, ceramie kolēģi no Eiropas parlamenta. cienījamie Nacionālo parlamentu locekļi, kas pārstāv energo kopienas tātad eh, dalību valstis. Esmu Maķedonijas parlamenta deputāts. Tādēļ sākumā vēlos stādīt priekšā dažus faktus par atjaunīgo energo resursu izmantošanu Maķedonijas republikā. Neskatoties uz uh, labvēlīgiem apstākļiem saules enerģijas izmantošanai, 200, gan 250 saulainas dienas vidēji gadā, Maģedonijas republikā nu, mm, saules enerģija netiek piet, pietiekami izmantot elektrības ražošanai. Nu, daļai tādēļ, ka mm, ir ja nepieciešams ievērojams sākotnējās investīcijas, lai uzstādītu saules baterijas. Tātad neskatoties uz iespējām Arī netiek pieteikami izmantoti atkritumi no atkritumu poligoniem, kam, kam ir energo potenciāls. To pašu var teikt arī par vēju vai, vai enerģijas vai bioenerģijas eh, tātad, izmantošanu. Lai uzlabotu atjaunīgo resursu izmantošanu nākotnē, ir paredzēt vairāk projekti. Vai tā, tātad eh, vēja ģeneratoru projekts līdz 21. gadam kopējā jauda šīm vēja ģeneratoriem būs 50 megavati. Ir uzsākta jauna vēja ģeneratora parka izbūve Mirovicos 40 megavati laika posmā starp 19. līdz 21. Eh, gadu. Tāda būs šī parka jauda. Kopējā šī projekta jauda sasniegs eh, eventuāli 50 megavatus. Tāpat tiek izbūvēta, tiek būvēta būs eh, senas upes hidroelektrostacijas, kā arī tiek tiek domāts par hidropotenciālu aktīvāk izmantošu var, uz Vardars upes. Ir pieņems jaunais likums par uh, enerģētiku. Un tur ir paredzēts mehānisms, uh, uh tātad uh, fotovoltaisko um, elementu ražošanai. Un līdz uh, 20 gadam šo elementu jau kopēji varētu sasniegt uh, 70 megabatus. Es vienkārši preferenciālos tarifus uh, lai iepirktu un, un tālāk pārdotu elektroenerģiju, kas tiek ražota mazajās uh, uh hidroelektroenerģijas stacijās, tāpat uh, vēja un biomasas uh, stacijās, kā arī savas uh, bateriju stacijās, lai sekmētu enerģi, enerģijas ražošanu atjaunīgiem resursiem. Lai uzlabotu elektroenerģijas izmantošanu atjaunīgiem resursiem, mūsu valstis eh, kopienas dalībnieces eh, pieņemšas eh, stimulējošas pasākums un vēlamies sekmēt to, to aktīvāku izmantošanu. To vēlamies atbalstīt dažādiem grantiem un fondiem, kā arī vairojot uzņēmēju informētību, pilsoņu informētību par atjaunīgo energo resursu izmantošanas pozitīviem elementiem. Vēlos uzsvērt, ka parlamentārā plēnuma sanāksmēs. Eh, tā, nu, tā ir brīnišķīga iespēja, lai mainītos, eh, apmainītos eh, uzskatos un pieredzē dažādās energo sektoru jomās. Tur vēl pozitīvā pasākuma, kas tiek izmantoti citās valstīs dalībniecēs. Tātad tas viss dod stimulu nacionālās likumdošanas attīstībai, tāpat var uzlabot arī uh, Um, kontaktus starp uzņēmējiem un, un uh, pilsoņiem un vairot viņu izpratni par to, ka nepieciešams aktīvāk izmantot atjaunīgos energoresursus. Paldies! Mēs paldies! Jauks zināt, ka jūs nākat no valsts, kur tik daudz saules. Šeit Briselē mēs nu tā neesam izlapināti, tiek gluži pretēji, te, te vai allažiņi šajā pilsētā līst. Bet nu, nākamais manā sarakstā. Uh, Zarko Mičinkungs, eh, kurš ir ekonomikas reģionālās, reģionālās attīstības turismu un enerģētikas komitejas eh, loceklis no Serbijas parlamenta. Paldies eh, priekšstādātājiem! Komisijas pārstāvji, cienījamie deputāti, dārgie kolēģi! Ņemot vērā to, ka Serbijas republika ir iestāšanās procesā, pats par saprotams, ka mēs eh, aizvien aktīvāk izmantojam atjaunīgo sanīgo resursus un grasāmies aizvien intensīvāk, eh, tas zinot arī nākotnē. Tā ir nepieciešama kā tāda pastāvīga alternatīva fosilējiem energoresursiem. Lielās saimnības eh, regulējums palīdz stimulēt šādu resursu izmantošanu, un mēs uz to paļaujamies, definējot mūsu nacionālos mērķus. Ņemot vērā atjaunīgo energoresursu pašmājas potenciālu, uh, un fosilo energo mm, avotu un aizstāvēt visu kādu reģionālo sadarbību atjaunīgo resursu izmantošanā, tad, tad veidojums šo stratēģiju ņemot to visvairā. Mūsu dalība energo kopienā dod iespēju intensīvai administratīvās pieredzes apmaiņai, atjaunīgo energo resursu izmantošanas jomā. Jā, mums iespēja, dod mums iespēju kopīgi izmantot atjaunīgo energo resursu izmantošanu potenciālu. Un šeit um, dalībvalsts ir jāaicina aktīvāk izmantot kopējo hidropotenciālu. Tam ir liels iespējas, liels sadarbības iespējas, uh, ko paredz uh, mūsu energo savienība. Līdz tekus tam, sekmējot uh, intensīvāku um, izcelsmes tirgu izmantošanu, Ir jāskan arī tas, lai enerģija, enerģija kas tiek um, ģenerēta no atjaunīgiem energo resursiem, dot lielāku pienesumu kopējā energomiksnē. Paldies! Nākamajam dosim vārdu Albānijas parlamenta pārstāvjiem. Lūdzu. Paldies vēlos sirsnīgi pateikties jums par uh, iespēju šeit um, viesoties šajā jūsu svarīgajā komitejā. Un paldies arī par šo iespēju uzstāties šodien šeit. Albānija ir saņēmusi pirms pāris dienām tādu spēcīgu rekomendāciju attiecībā uz to, ka būtu jāuzsāk sarunas ar Eiropas Savienību. Šī rekomendācija nāk no Eiropas Savienības, eh, tad Eiropas komisijas puses. Komisija izteikusi šādu rekomendāciju. Tādējādi tiek atzīti milzīgie centieni un ievērojamās reformas, ko esam izvērsuši mūsu valstī pēdējos gados. Un vienlaikus tas arī ir tāds aicinājums nesēdēt um, rokas klēpī salikušiem, turpināt reformas. Šādu pozitīvu rekomendāciju no komisijas mēs nebūtu saņēmuši, ja tiešām nebūtu reformējuši savu tautsēmniecību. Un mēs visi apzināmies, cik svarīgs uh, šā ziņā ir, um, cik svarīga šai ziņā ir enerģētikas nozara. Līdz ar to no nu, tādas diezgan bēdīgas situācijas, kur mūsu valstī valdīja pirms pāris gadiem, mēs esam tagad nonākuši tādā nu, diezgan cerīgā situācijā. Bet nu, šīs reformas eh, enerģetikas nozarē mēs nebūtu spējīgi paveikt, ja mums nebūtu ļoti laba sadarbība eh, ar kaimiņu valstīm, bet arī ar eh, energo kopienas trienlaidniekiem vīnēm. Mēs esam piedzīvējuši to, ka dialogu, sadarbības un informācijas un ideju apmaiņas rezultātā, iegūstot tātad zināšanas un vērpratību, esam sasnieguši lūk to brīdi, ka varam tiešām lepoties ar sasniegto. Un viena lieta, ko visi esam apguvuši, runājot par atjaunīgiem energoresursiem, Labānīni šeit var, varētu teikt, ka ir tiešām avangardā. Mūsu elektroenerģija gandrīz simtprocentīgi nāk no hidroelektrostacijām, bet vienlaikus jāatzīst, ka pēdējo gadu gaitā piedaloties šajā energo kopienā, piedaloties um, tātad, uh, ekspertu tīklos, enerģētikas uh, lietpratēju sarunās. Mēs esam ieguvuši ne tikai daudz labas un um, vērtīgas zināšanas, bet arī esam izveidojuši spēcīgas institūcijas. Nu, tādēļ esam pilni apņēmības uh, reformas turpināt. Nu, nē, uh, tiešām izmantot iespējas, kuras mums uh, pavēra līdzdalība šādā noderīgā un, un, un auglīgā un um, kolektīvākā energo kopiena. Tā kā vēlreiz liels paldies jums, ka uzaicinājāt un devāt iespēju šeit piedalīties. Paldies! Thank you, Mr. Schultz. Paldies, Jāsīkungs, un tālāk. Jēzus Piļiceckis. Enerģētikas eh, komitejas eh, pārstāvs no Ukrainas parlamentam. Paldies, ka devāt iespēju man izteikties. Pirmkārt, kā Uk Ukrainas parlamentārietis vēlreiz vēlos jums pateikties, tātad Eiropas parlamentam un Eiropas institūcijām par to, ka atbalstāt Ukrainu Tātad runājot par uh, gāzes pārvades uh, sistēmu Eiropā, Ukraina ir svarīgs uh, spēlētājs. Un man bija tas gods un, un prieks arī būt palicnieku tam, kā gadu gaitā mēs arī nu, pildām savas saistības. Un kā mēs nodrošinām Eiropiešiem to, ka viņi var nešaubīties par to, ka gāzes, dabasgāzes piegāde uz Eiropu nepārtrūks. Un darīsim visu iespējamo, lai šīs saistības uzturēt arī eh, spēkā nākotnē, kamēr mūsu austrumu ziemeļu partners izmanto dabas gāzes tīri politiskiem nolūkiem. Tā kā vēlreiz liels paldies un, eh, un ceru uz turpmāk pozitīvu sarbību nākotnē. Un vēl vēlos eh, arī paust dažus komentārus par Ukraiņģijas tirgus attīstību. Kā es zinu, Ukraiņa pārsvarā pieslēgta uh, vecajai padomu energo sistēmai ar vienu izņēmumu, tā saukt augšteņu salu. Un tagad, protams, padomu savienību kā tādu vairs nepastāv, līdz ar to Ukrainas tirgus e, savā ziņā ir slēgts. Elektroenerģija no Ukrainas e, vairs e, nepienāk, un līdz ar to cena mūsu elektroenerģijas tirgos viena augstākajām reģionām. Tad vēlamies jūs lūgt mums. Um, palīdzēt. Palīdzēt piestāties Eiropas tirgiem. Tas nāk pa labu gan uh, Eiropas uh, tirgiem, gan arī mums, uh, Ukraiņiem. Ukrainas kopējās elektrā jaudas ir visai ievērojams, un mēs varam sniegt atbalstu papildus enerģiju Eiropai, un savukārt jūs, Eiropa, varat palīdzēt mums uh, ar uh, konkurenci, kas uh, attiecīgi liktu mūsu energoražotājiem samazināt cenas. Un vēlos uzsvērt, jums informēju, ka esam pieņēmuši pērn elektroenerģijas tirgus likumu, nu, pat labam esam šī likuma īstenošanas stadijā. Un turklāt uh, paralēli strādājam pie, pie tā, lai. Um, aktualizētu atbalsta schēmas atjaunījumiem energoresursiem. Un plānam šeit visas savas saistības eh, attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem īstenot tuvākajā nākotnē. Tā kā vēlreiz paldies jums par sadarbību un paldies, ka uzaicināt mūsu šajien. Paldies. Paldies, Tizeski kungs, jums. Tālāk vārds Daļānam Seģu, kurš ir uh, ekonomikas attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētā vietnieks no Kosovas parlamentu. Paldies, ka uzaicināt šodien. Paldies par šo lielisko iespēju risināt šīs sarunas Eiropas parlamentā, tikties arī no kolēģiem no citiem parlamentiem, no Eiropas kaimiņu valstīm, kas ieradušies šeit Eiropas parlamentā Briselē. Kosovas parlaments ir izveidojis jau tādu proaktīvu pieju, pārņemot vairumu no Eiropas uh, regulām, direktīvām, kas regulē enerģētikas nozari arī tātad mūsu valstī, Kosovā. Vienlaiks, kā norādīja arī Kopačkungs, mēs šobrīd atrodas tādā, nu, fāzē, kas neļauj mums tālāk attīstīties enerģetikas jomā, jo nav skaidrība, protams, mūsu attiecībā ar Serbiju. Mēs, protams, vēlamies panākt daudz ciešāku enerģētikas integrāciju un panākt līdz arī 2026. gadam šeit to um, savienojumu ar Serbiju. Bet nu, kopš 16. gada, kad esam uzsākuši šo procesu, nekas īsti nav pavirzījies. Uh, mm, izdomāt arī papildus finansējumu, ko sniedz Vācu valdība. Un mēs to esam daudz virzījuši. Un mēs redzam, ka ieguvēji, protams, būtu viss reģions. Un arī, kā kolēģis norādīja šobrīd, Albānija, protams, ir um, tā, kas izmanto pilnībā atjaunamos energoresursus. resursus Un mēs savukārt esam dieši atkarīgi no brūnogļu izmantošanas. Un mēs vēlētos, protams, atkāpties no šī, šī energoresursa un pāriet arī uz tātad hidrospēkstacijām, kuras tad e, resursus mēs varētu iegūt no kaimiņu valsts Albānijas. Mēs redzam, ka koģenerācijas projekts, ja, kur jau šobrīd uh, 90 tūkstoši iedzīvotāju to izmanto uh, siltumam, un mēs sagaidām, ka to tīklu paplašināsim līdz 21. gadam pat dubultosim, līdz to atkal diversificēsim arī savus enerģijas veidus, un uh, tad vairs nevajadzēs izmantot visu laiku šīs brūnoklis, kuras mēs līdz šim izmantojam, bet izmantosim plašāku tīklu un līdz to arī daudzveidīgākus atjaunojumu energoresursus. Tāpat arī privātie investori, kuri gatavi attīstīt vēja ģeneratorus un solāros paneļus, lai kāpinātu šo kapacitāti, ko iegūstam no vēja un saules enerģijas. Kopumā mēs virzamies uz līdzsvarotu enerģētikas nozari, un uh, Pirmais uzdevums ir nodrošināt šos arī starp savienojumu ar Albāniju. Tas ir kā projekts, bet viņš ir jāizteno, un mēs sagaidām, ka tas mums izdosies, lai panāktu tiešām jau integrētāko enerģētikas tirgu visā reģionā. Tas prasa labāku sadarbību un arī mainot, protams, spēles un varas šo savu atkarību visā reģionā. Paldies Eiropas parlamentam jums par atbalstu un uzaicinājumu un ceru, ka uzstādītos mērķus mēs arī sasniegsim. Paldies! Paldies, Seģokungs! Patiešām var jau būt, ka arī redzot, ka šeit ir gan arī pārstāvi no Kosovas un Serbijas, mēs varbūt varam cerēt uz tiešām tādu problēmas risinājumu. Vai Eiropas parlamenta deputāti vēlas tā izteikties? Liekas, ka šobrīd nē. Piedošana. Lūdzu, Lambrēns kundze. Brems kundze. Jā, ja, paldies. Atsauciet jūsu prezentāciju, kas man bija ļoti interesanta. Vienmēr ir tā, ka kaitinoši dzirdēt eh, šo um, atrunu, ka atjaunojumi energoresursi prasa dārgus ieguldījumus, tātad papildus kapitālu. Uh, un tas nav pieejams, bet ja mēs jau runājam par energo savienību, šo energo kopienu, tad tas, tas vispār ir nepieņemams arguments. jo visiem, kas piedalās Eiropas uh, šajā energo kopienā, uh, uzreiz ir taču pieejams arī šis kapitāls. Tālāk jūs kārt jautājām arī par valsts atbalstu. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu nodrošināta laba kontrole un būtu jābūt skaidrai politiskai gribai to izbeigt un izbeigt arī subsidēt fosilos energoresursus. Un varbūt, ka šodien tieši varētu būt tāds skaidrs apņemšanās mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, un arī tālāk sarunās arī ar komisiju, komisāru Šefkoviču. Nu, pavisam apņemības pilni strādāt kopā ar jums, lai nodrošinātu ļoti ciešu kontroli par to, kāds tad ir valsts atbalsts, lai būtu skaidri noteikumi, lai būtu caurskatāmība. Un vienlaiks arī, protams, skaidri pateikt, kā mēs kompensējam vai nodrošinām šo piekļuvi kapitālam. Jo to nav runa tikai par kaut kādu solidaritāti. Mēs visi taču esam ieguvēji šajā projektā, kur mēs paplašinām energo kopienu un virzāmies uz enerģijas savienību. Un reiz arī cīnāmies pret klimatu pārmaiņām. Lūk, tas tāds varbūt kopējs varbūt komentārs un mums vēl pārdomā. Paldies! Labi, tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Uh, tas var būt ģenerāldirektorāt par enerģiju. Uh, tā būs um, Ričards Kundze. Paldies par to, ka jūs īstā brīdī atkal organizējāt šīs diskusijas, sasaucot kopā Eiropas parlamenta deputātus, ITRE komiteju un mūsu kaimiņu valstu parlamentu pārstāvis. Un tas ir īsti tā laikā tieši tādēļ, ka Eiropā mēs šobrīd skatām uh, trīs būtiskus likumdošanas priekšlikumus uh, par tīro enerģiju, par enerģetikas pārvaldību un energo efektivitāti. Un ir tādēļ ļoti svarīgi arī dzirdēt, kas notiek kaimiņu valstīs. Jūs arī nu pat atgādinājāt, ka kaimiņi jau nevar, nu, te skaidri novilkt nu, robežu un aizsirst durvis, enerģija plūst pār robežām. Un tā tam arī ir jābūt. Un tieši tas arī ir galvenais iegūms šajā enerģijas savienībā. Un to mēs nostiprinām arī ar Eiropas tiesībām, izstrādājušai no enerģijas savienību. Uh, Tālāk, kas ir pārvaldības jautājumi. Un arī šeit enerģētikas kopienā mums jau ir skaidri izveidot šī vienotā enerģētikas un klimata komiteja, lai strādātu pie turpmākajām vadlīnijām enerģētikas un klimata jomā. Tas nav kā vēl likumdošanas akts, bet tas ir tā kā virzību uz to. Un šeit ļoti aktīvi, protams, darbojas arī šis sekretariāts. Uh, sniedzot atbalstu šādu direktīvu ieviešanā. Tālāk stādot arī pie precīzas metoloģijas, kas palīdzēs novirzīties labākai neko efektivitāti un mērķu sasniegšanu. Nu, savulaik jau mums ir, ir tā, ka, protams, Eiropas parlaments un padomu vēl strādā pie šiem priekšlikumiem, bet mēs jau redzam, ka arī kopīgā komiteja un sekretariāts šos jautājumus jau virz arī kaimiņu valstīs. Interesanti, protams, arī skatīt šo sadaļu, kas nav likumdošana. Bet arī aicinājums konkurss, um, kur aicinām piedalīties tajiem reģionam, kas atsakās no akmeņoglēm un brūnoglēm. Un vienlaikus ievieš tādas alternatīvas, kas, nu, tad tiešām nodrošina šo vajadzību apmierināšanu. Un uh, Tāpat arī eh, risina jautājumu par nepietiekumu enerģiju, eh, šo energo nabadzību. Tirgus paplašināšana, protams, ir tieši saistīta ar starp savienojumu ieviešanu, kas ir sastarpēji arī saistīta šajā jautājumā. Un vēl vēlos īpaši izcelt arī klimatu aspektu. Nu, monitoringu. Parasti tas jau tiek iekļauts arī energokopienas pamattiesību aktos. Tas tad tiks iestrādāts šeit pārvaldības jautājumu sadaļā. lai visiem būtu skaidrība, ka nu, tur nevajag kaut ko pārslēgt, uh, dažādu veidu tur uh, arī līgums parakstot, bet ka tas viss ir uzreiz spēkā ar vienu lēmumu uzreiz. Un paldies, ka jūs šodien esat ieradušies. Un es aicinu jūs arī turpmāk līdzdarboties, aktīvi sakot un kopā virzīties. Arī mums virzot tālāk šos likumdošanas priekšlikumus. Paldies! Un galavārdiem došu vārdu Kopačkungam. Lūdzu! Paldies! Esmu ļoti pateicīgs Bremskundzei. jo viņi vēlreiz iezīmē šo virs Eiropas, ja plašu Eiropas um, projektu nozīmi. Tad oficiāli mēs saucam par uh, iekšējās enerģijas tirgus locekļiem. Un te jāskatās, tad robežas abas puses. Piemēram, Eiropas Savienībai ir izveidot savi tīkli, ir spēkā direktīvas. Kas dalībvalstīm liek rēģēt neitrāli attiecībā uz citām valstīm, kas uh, izdarbojas Eiropas enerģētikas tirgu uh, no ārpuses? Un tas nozīmē arī, ka tas ir skaidri notiekumi arī tad eh, tiem, kas ir iesaistījušies tirgū. Tas skar arī Serbiju, Melkalni. Tātad, eh, kur mēs runājam par šo um, starp kopienas valstu uh, un Eiropas Savienību, tad ir kā skaidrāk, bet kur ir šīs trešās valsts savā starpā, tur šīs skaidrības nav par to, kā šie līgumi darbojas. Un tādēļ būtu svarīgs tā, turpmākās instības, kur mēs iekļaut paredzam iekļaut arī šo reciprocitātes apusējības klauzulu, kar, ar kuru noteikti, ka arī valstis ārpus Eiropas Savienības robežas arī apņemās ieviest un pilnībā respektēt noteikumus, kas viņus saist ar Eiropas Savienību, to pašu attiecinot arī uz savām attiecībām. Tālāk man Bremskundze arī man atgādināja uh, vēl vienu būtisku lietu šis kar, uh, Eiropas uh, Savienojuma instruments. Tas ir precīzi finanšu instruments, kas ir vērsts uz starp savienojumiem un attīstību Eiropas valsts starpā. Un es aicinātu šo instrumentu arī atvērtāk, arī iekļaut tos projektus, kas ir eh, ārpus Eiropas robežām, kas ir tiešie kaimiņi, kas tad ir enerģētikas kopienā, bet nav un uh, Eiropas dalībvalsts. Līdz šim bija milzīga pretstība šiem solim. Un arī saprotu, ka līdz šinējā likumdošana to neparēdz. Bet mēs tomēr vēlamies to mainīt. Un mēs redzam, ka, nu, labi, mēs atrunājam šo iespēju no tiku, tieši no tiesību aspekta, bet finansiālā ziņā tur neparādās šis starpsavienojums. Ja tieši tad, tad Connecting Europe uh, instruments arī attiecību uz trešām valstīm. Un mēs gribētu, lai jūs to grozītu un pavērtu arī to kā iespēju uh, kaimiņu valstīm. Vedosim tiešām vēl plašāk, pāri jau ar Eiropas Savienības robežām, iekļaut arī kaimiņu valstis, kas tātad iekļautu visu šo energo kopienu, visu to teritoriju, ko es jums iepriekšā divas kārtas. Šāds nu, jau skaidrs arī tad katējums Nu, tagad jau viņš ir spēkā attiecībā uz energo kopienu. Nu, vajadzētu arī šos praktiskos instrumentus arī uz to attiecināt. Tā kā šodien manā rīcībā ir, protams, ierobežots laiks, es nevaru vēl visu detalizētāk izstāstīt, bet eh, varbūt arī iztikšu bez konkrētiem secinājumiem, bet eh, vēršos pie jums un lūdzu atbalstīt, kā arī visos energo kopienas eh, puses, iesaistītās puses, valstis iesaistītu kā līdztiesīgus partnerus iekšējā energotirgū. Šī daudzpusējā schēma, kas tika izveidota jau pirms daudziem gadiem, atbilda toreiz laika garām un īpaši rēķinājāmies ar Turcijas situāciju. Bet tieši pirms nedēļas Turcija mainīja savu nostāju un pateica, ka viņi visi nepiedalās, tikai saglabā novērotāju statusu. Bet nu, līdz to varbūt laiks pārskatīt šo situāciju un attiecību uh, raksturu. Un tad, kad būs noticis jau Brexits, varbūt mēs varētu vēlreiz pārskatīt šo schēmu, kas būtu izdevīga tik daudziem. Tad pat jūs nesat Eiropas dalībvalsts, tomēr jūs piedalieties šajā schēmā. Un tieši te ir ļoti svarīgs arī Eiropas Savienības tiesas nolēmums, uh, kur ir visu laiku bijis tas jautājums, nu kā tad Eiropas Savienības tiesa var regulēt arī Britu tiesību sistēmu, ja viņi vairs nebūs dalībās. Un lūk, šī būtu viena joma, kur tas būtu skaidrs. Es domāju, ka mūsu sadarbība var būt vēl intensīvāka nekā tā ir līdz šobrīd bijusi. Un mēs esam pateicīgi, protams, par līdzinē atbalstu. Paldies arī uh, Uh, šeit ITRE komitejai, profesoram Buzekam, kurš ir kļūst mums tā kā patronu energo kopienai. Tiešām milzīgs liels paldies! Paldies! Es noteikti nodošu uh, Buzekungam jūsu sveicienus. Un paldies vēlreiz jums tiešām visi, kas pārējāt tālo ceļu un piedalījāties uh, šajā mūsu sarunā, ko es tiešām uztveru kā ļoti nozīmīgu. Mēs turpināsim tālāk itra darbu kārtību, un jūs esat aicināti arī turpināt šeit piedalīties un sekot mūsu diskusijām. Dāmas un kungi, tālāk skatīsim nākošo darbu kārtības jautājumu. Emisiju standarti jauniem viegliem pasažieru automobiļiem un jauniem viegliem komerciālajiem transporta līdzekļiem. Vēlos jums atgādināt, ka tas ir tas komisijas priekšlikums, kurā mēs runājam par jauno Eiropas komisijas priekšlikumu, jaunu tātad radītāju CO2 emisijām pēc 2020. gada. Šeit atbildīgā ir NV komiteja, mēs savukārt sagatavojam atzinumu. Līdztekus arī transporta komiteja. Nu, tātad referenci uh, ir sagatavojusi uh, mūsu ziņojumu, kurā iekļaujas jau arī tālāk 36 grozījumi. Un līdz ar to arī došu vārdu Dalundas kungām, lai viņš iepazīstinātu ar šo atzinumu. Un līdz to jūsu rīcībā 5 minūtes lūdzu. Thank you, chairman, dear... Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. 2017. gadā eh, Junker kungs eh, uzrunā par Eiropas Savienību eh, teica, ka ir nepieciešams investēt tīros automobīļos Eiropas Savienībā, autobūvas sektorā. Divi iemesli pēc. Pirmkārt, jo Eiropa, ja tā vēlas būt uh, līdera vadītāja cīņā pret klimatiskām izmaiņām, tad ir nepieciešams investēt tīros līd, autotransporta līdzekļos. Un otrām kārtām tas ir nepieciešams, lai Eiropa būtu tādā spēcīgā pozīcijā autobūvē kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams eh, kaut ko darīt, lai transporta sektors padarītu, padarītu atbilstoši Parīzes nolīgumam. Bet arī otrais eh, Junker arguments ir svarīgs, jo Eiropas eh, autoražotāji atpaliek no citām pasaules valstīm zemogļu izmešu tehnoloģijās un ir nepieciešams rīkoties, lai varētu atkal nodrošināt konkurētspēju. spēju. Atbilstoši nesenam ECF pētījumam ir uh, uh, potenciāls radīt 200 tūkstoši jaunas uh, darba vietas, pārnesot transporta floti uz nulles emisijām vai tuvu nulles emisijām. Tātad mums ir atkal jāpauž sava, savas spējas nodrošināt uh, līderu vadību. Mums ir jāizvirza mērķis 25. gadam un jāpārveido uh, ražošana, lai tā būtu vidē draudzīgāka. Stingrāki standarti dos labumu arī Eiropas patērētājiem ekonomiski. CO2 izmeši to izmaksa pērkot autotransporta līdzekli ir bijusi. Nespēja samazināt emisijas ceļu transporta sektorā var eh, nodrošināt eh, jaunu transporta līdzekļu populārtā tirgu. Eiropa jau ir zaudējusi savu tehnoloģisko līdervadību. Kalifornijā, te, eh, Ķīnai, Japānai, lai atjaunot šo līdervadību, politikas veidotājiem ir jānosprauž mērķus, kas atbilst klimatiskajām realitātēm. Eiropas Savienība piedzīvo arī neveiksmi tirgu, jo patērētāji nepērka eh, nulles emisiju uh, transporta līdzekļus, jo trūkst eh, šīs lādēšanas stacijas un uh, atkal savukārt nav šo apkalpošanas iekārtu, jo nav šo transporta līdzekļu. Tā tad, kāpēc ir šāda negatīva tendence bijusi tirgu? Ir nepieciešams radīt darba vietas, nodrošināt atbilstību ar Parīzes nolīgumu. Ko tad mēs no zaļo puses ierosinām? Pirmkārt, ierosinām, ka vidējās emisijas autotransporta flotē ka būtu sazna, samazinājuma mērķis 45% līdz uh, eh, 25. gadam šo mērķi, tad vajadzētu palielināt līdz 75% 30. gadam. Uh, šķiet, ka šāds uh, priekšlikums varbūt ir pārāk radikāls, bet ir jāpaturprātā, ka šie mērķi ir attiecinām tikai uz jaunajām, ne jau vecajām automašīnām. Šie mērķi tiešām ir ambiciozi, bet tie ir sasniedzami un ļoti svarīgi, ja mēs gribam nodrošināt atbilstību Parīzes nolīgumam un nodrošināt, lai Eiropas eh, ražotāji būtu vadošie automobīļu izgatavošanā nākotnē. Otrām kārtām nepieciešams domāt par eh, šo, šo, šo uzlādes infrastruktūru. Jāparedz eh, minimālās prasības, kādas jānosaka, lai varētu gludi pāriet uz nulles CO2 izmešu mobilitāti. Ir nepieciešama uh, tātad darbību, lai mēs varētu veicināt šādu transporta līdzekļu izmantošanu. Un visbeidzot, ietekmes novērtējumā komisija secināja, ka efektivitātes uzlabojums par 50% līdz 30 gadam ir sociāli ekonomiski ļoti pozitīvi, bet komisija neuz, neizsver uh, ieguvumu patērētāju veselības jomā. Un tas nozīmē, ka iegums sabiedrībai reāli būtu daudz, daudz lielāks un ir potenciāls, lai būtu vēl lielāks šis sociāla ekonomiskais ieguvums. Tātad kopsavilkums. Ir iespējams tāds poži nākotne gan klimatam, gan Eiropas autoindustrijai, bet, lai to realizētu, mums ir nepieciešama politiska ambicioza darbība tagad. Paldies! Paldies arī par eh, to, ka iekļāvāmies laika limitā no tautas partijas puses salīnīkums. Thank you so much. Grazie. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par eh, arī referentam. Eh, jā, mums priekšā ir tādi lieli mēķi arī saistībā ar šo ziņojumu. Izteikšos eh, īsi. Mums pilnīgi noteikti ir jānodrošina atbilstība Parīzes nolīgumam, tad saskaņotība. Saskaņotība ar Parīzes nolīgumu. Tā nedrīkst kļūt par tādu kā no tādu provokatīvu izaicinājumu, jo Mm, referents eh, šķiet motivācija, bet uh, eh, trūkst tomēr daļai šīs motivācijas. Jā, te ir uh, norādīti mērķi priekšlikumā un 15 procentu vietā līdz 25. gadam, ko ierosina uh, komisija, ir ierosināt 50% līdz 25. gadam un 75%, tātad no 30. 5,75 līdz 2030. gadam, kas nozīmē, ka iespējams uh, varbūt nepieciešams pārskatīt šāda veida mērķus. Eh, mēs nevaram eh, tā teikt atkāpties no tiem mērķiem, ko esam noteikuši sev ar Parīzes nolīgumu. Es domāju, ka mums eh, ir jāskatās dziļāk raugoties uz pārējas situācija autoindustrijā, jo, ja mēs vienkārši sakam, ka mērķis 25. Eh, gadā ir tāds un nenosprožam sev kaut kādu vidustermiņa mērķi, tad eh, dati tiks vākti 2020. 21. gadā, 22. lai tiktu apreikināts mērķis 25. gadām, tā ka 15% vietā, nu tad te mēs runājam reāli par trīs gadu periodu un Ja ir šāds, eh, teiksim, iespēja loks, tad neaizmirsīsim, ka ražošana viņiem, ražošanas sektorā, tur ir ārkārtīgi sarežģīta vide, jo tur ir visas, eh, visi piegādātāji uzņēmumi un trīs eh, gadu laikā viņiem būtu pilnībā nepieciešams revolucionizēt savu ražošanu. Mēs varam piekrist mērķim, bet tāpat laikā jābūt tādai reālai uh, atbildībai, jo pretējā gadījumā mēs padarīsim šos mērķus par tādiem jokiem. Un uh, ir dati arī, kas uh, parāda, ka ir nevis jāatsakās no kaut kā, bet ir jāpielāgo mērķus realitātei. Un, pieņemsim, Ja mēs runājam par uh, dīzeļu auto un transporta līdzekļu pārdošanu, to pārdošanas apjoms ir pa, um, samazinājies, bet uh, benzīna automobīļu pārdošana ir palielinājusies, pieaugusi, tāpēc kā arī patērētājiem ir jāpatur prātā uh, reālās pasaules tendences un galu galā viņi būs spiesti pirkt automobīli, kas ir lētāks un kas piesārņo mazāk. Tāpēc mēs esam gatavi uh, Uh, pastāvēt uh, uz uh, šiem Parīzes nolīguma mērķiem, lai tie nebūtu vienkārši tikai kaut kāds sapnis. Paldies! Paldies, Papas kungs no SND grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka ierosinātie mērķi te ir ārkārtīgi ambiciozi, ņemot vērā arī to, ka līdz šim nulles un zemu oglekļa emisiju rādītājs ir apmēram 4% tikai, ja skatāmies uz kopā pārdotiem autotransporta līdzekļiem. Elektroautomobīļi ar nulles emisijām, tātad tikai 1% pārdota automobīļi ir šādi. Tā ka mērķis, mērķ, mērķis ir tiešām ļoti, ļoti ambiciozs. Runājot par mērķi samazināt emisijas tīri no ražotāja puses, un tas ir tieši tas, par ko mēs runājam. Tas uh, būs atkarīgs arī no tā, cik lielā mērā patērētāji pieņems uh, zemes un uh, zemus, zemu un nulles emisiju transporta līdzekļus salīdzinot uz vidējiem ieņēmumiem, uz iedzīvotāju un to, cik tālu ir iespējas braukt ar šiem elektrotransporta līdzekļiem un, nu, kādā veidā tas viss atspogļosies arī patērētāju preferencēs. Jānodrošina arī piekļuvai informācijai, nepieciešama arī finanšu stimuli un uh, investīcijas automobīļu uzlādes uh, aprīkojumā un vietās nepieciešams veicināt pētniecību un inovācijas uh, šai sakarībā. Jā, nosaka arī nodokļu atvieglojums un stimulus, jā, jāsadarbojas ar um, universitātēm, tehniskām iestādēm, lai nodrošinātu iemaņas tīri mikroelektronikas ziņā, digitalizācijas jomā, arī transporta līdzekļu pārbaudē, validācijā, tāpat arī attiecībā uz rezervu daļām. Jāņem vērā šos eh, visus aspektus un. ražotājiem arī ir svarīgi saņemt kaut kādus stimulus um, par to, ko, teiksim, viņi jaunu vai savādāk dara tirgu. Paldies! Paldies Popas kungam un tagad uh, Tošinovskij kungs ECR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies par šo uh, ziņojumu projektu, atzinumu projektu. Tas ir ļoti, ļoti ambiciozs, tik tiešām. Paturēsim prātā, ka Auto, moto industrija ir viens no galvenajiem virzītājspēkiem Eiropas ekonomikā. 12 miljoni cilvēku tieši ir nodarbināti um, autobūvas nozarē. Uh, pētniecība, attīstība, investīcijas. Tur apmēram 40 miljārdi gadā tiek tērēti, kas ir milzīgs līdzekļu apjoms. Ja mēs nākam klajā ar tādiem nu, ļoti drastiski ambicioziem mērķiem, tad tam, tas, tas var radīt tādu kā haosu ekonomiskajā modelī ar visām no tā izvietošajām sekām. Priekšlikumā ir runa tikai par CO2 emisijām, bet Eiropas Savienības galvenais mērķis ir rast līdzsvarotu veidu, kā samazināt visas emisijas. Nevērsīsim uzmanību tikai uz uh, CO2 emisijām, neaizmirsīsim arī par uh, slāpekļa oksīdu, kā tas ir bijis iepriekš. Nu, un neaizmirsīsim uh, par dīzelgeitu, un arī tur veikta aizmeklēšana daudz kur atspoguļojas. Tehnoloģiju neutralitāte tā ir viena lieta, ko es gribētu aicināt neaizmirst, paturēt prātā. Šajā priekšlikumā mēs ļoti virzamies um, elektroautomobīļu virzienā, bet um, aizmirstam par citām tehnoloģijām. Tehnoloģijām, kas varētu varbūt izvirzīties uh, šajos apstākļos. politikai un uh, administrācijai nevajadzētu kaut kādā veidā izvirzīt vai atbalstīt vienu tehnoloģiju pret citu. Un uh, tik tiešām tā ir nejauka situācija, ka, teiksim, nozara tehnoloģijas ir uh, par vienu kaut kādu tehnoloģiju un atkal mm, politiskā nostādne par kādu citu. Un neaizmirsīsim to, ko kolēģi jau nu pat teica. Mērķi ir ambiciozi runāt par šiem 30%. Daži kolēģi grib iet vēl augstāk bet 30% jau ir uh, virs uh, klimatiskās pakotnes mērķiem. Es gribētu, lai mēs būtu tehnoloģiski saprātīgi un uh, reāli noskaņoti. Būsim saprātīgi un nesakosim tikai politiskām ambīcijām. Kaut gan es uh, tāpat laikā saprotu, ka mums ir uh, jāuzliek tādi pamatīgi uzdevumi darbs autobūvs uh, industrijai, bet nu nevajadzētu pārcensties šajā jomā. Paldies Tošanovski kungam un tagad Rikē kungs. Merci, monsieur le président. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī referentam par veikto darbu. Divi tādi vispārēji komentāri. Nestoties uz eh, šo nosaukumu, šeit ir runa par trīs eh, tēmām. Tātad vidas tēma, klimati, klimats, pilsoņu sabiedrība, tad runa par tehnoloģijām, par labākām tehnoloģiju izvēlēm turpmākiem desmit gadiem, un arī ekonomiskais aspekts, kā aizsargāt konkurētspēju, bet arī eh, šo ekonomikas nozari un eh, par pozīcijas pasaulē. Un te ir jārot eh, līdzsvars, un tas, man liekas, vēl nav atrasts otrais komentārs. Šī virzība uz nulles emisijām, nu tāda ļoti spēcīga virzība. Uh, un uh, elektrolīdzekļiem. Tur nav netiek ņemt vērā, uh, teiksim, vispārējā CO2 uh, bilance pasaule, elektro transporta līdzekļu būve un arī pat ja varbūt šī energobilants šim ziņojumam ir diezgan ekstrēma, nu tā nav atbilstoši pamatota. Tāpat arī ir lietas, kas nav iekļautas šajā atzinumā, tāpat arī Eh, komisijas ziņojumā. Tas ir emisija sociālā vērtība, teiksim, ja mēs apskatāmies, kāda ir eh, vērtība izmešiem uz kilometru, nu tad tas nav tas pats eh, kā piemēram transporta līdzeklim uz gadu, ja tur ir vairāk pasažieru. Un, tātad, un tas ir ārkārtīgi svarīgs apsvērums arī, ja mēs domājam par uh, elektroautomobīļu autonomiju un jaunajām tehnoloģijām. Nu, tam visam mums vajadzētu likt atkal pārdomāt uh, infrastruktūru, tātad kā mēs izmantojam to. Un es uh, nedomāju, ka mēs varētu svītrot arī šos nosacījumus, nosacītību. Tātad kopumā diezgan interesanti reti, ka itras eh, referentam ir eh, tā daudz ekstrēmā pozīcija, pat vairāk kā eh, vides komitejā, bet nu labi, šī ir mūsu komitejas loma. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir. Uh, Eh, priekšlikums, kas jāskata tādā mm, regulācijas kopumā ar iepriekšējiem tiesību aktiem, un tādā ziņā tā ir tāda līdzsvarota un saprātīga, un tur ir ņemta vērā šie trīs aspekti. Un es domāju, ka eh, šo komisijas priekšlikumu vajadzētu tāpēc eh, nu, atbalstīt, jo pirmkārtām tas atbilst vidas ambīcijām un ekonomiskai kapacitātei vēl noslēgumā vienu lietu ka jā, protams, mēs cenšamies e, tuvoties 20. E, gadu mērķiem, bet gribu atgādināt, e, ka tīri institucionāli iemeslu dēļ tomēr tur ir nepieciešama līdzsvarota iespēja, un tāpēc eh, mūsu grupas nostāja ir tāda, ka komisijas priekšlikums eh, to kā tādu varētu vēl uzlabot, bet tas arī pats kā tāds būtu uzskatāms par pieņemamu. Paldies Rikē kungam un Goe vārdā Silikjotis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī sākumā gribētu pateikties eh, referentam un Delunda kungam par eh, atzinumu. Es domāju, ka eh, tas rada tādu pozitīvu ietvaru mums. Goja grupa ir viensprāts, ka mums ir svarīgi ķerties eh, pie visiem nospraustiem mērķiem, lai samazinātu CO2 izmešas, īpaši ar uh, jaunajām pasažieru automobīļiem, bet šiem mērķiem ir jābūt reāliem, lai tos varētu sasniegt. Tiem jābūt reāliem. Tāpat tā kā citiem datiem, kas, kas, kas tiek saņemt no šīs nozares, reizēm mēs nosakām mērķus, kas nav reāli, un tad tiem ir tāda pilnīgi negatīva ietekme ne tikai uz nozari, bet arī uz veselību, cilvēku veselību. Uh, Runājot par patērētājiem. Mums ir eh, nepieciešama tāda salīdzināma emisiju rādītāja dažādiem transporta līdzekļiem visai flotei. Tātad ir nepieciešama šī salīdzinājumība, nepieciešams izstrādāt tādu kā rankingu šīm emisijām. Un tāpat arī domājot par cilvēku darba vietām nepieciešams mērķiecīgas apmācības programmas tā un tā joprojām. Un tāpat jāparedz arī pilnīga sadarbība ar sociālajiem partneriem mums. Nepieciešams, lai būtu visa infrastruktūra, tātad arī šīs uzlādes stacijas, šīs lietas, un viss ir jāizstrādā. Tāpat jāpanāk arī, lai valstis paredzētam finansējumu ir nepieciešams arī valsts finansējumu šajā, šo, šajā jomā. Uh, Un ja mēs raugamies uz visām pieejamām tehnoloģijām, op, te, tehnoloģiskajām opcijām, tad te nav runa par kādu, nu, vienu uzvarētāju izvēlēšanu. Te tiek aplūkots dažādas opcijas, teiksim, elektrotransporta līdzekļi. Tagad jau ir tāds plašāks mums pieejamo iespēju spektrs un nesašaurināsim to visu. Tālāk jautājums par mērījumiem, emisiju mērījumiem. Tas ir jāveic eh, reālos braukšanas apstākļos, kā jau nesenā pieredze to mums ir mācījusi. Un, ja mēs to tā darīsim, tad mēs arī izvairīsimies no tādiem skandāliem, kādu mēs eh, pieredzējām ar tātad visu šo krāpniecisko darbību. Un eh, ir svarīgi, lai mums arī būtu spēcīgi zinātnes sektors virzīt mūsu šajā darbā. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Lakjotis kungs, un tagad Vēl jau pieteikušies seši deputāti, kuriem ir kas sakāms. Nu, vēlos jums atgādināt, nu, katram no jums eh, būs tikai minūte laika. Man Rainis kundze pir pirmā. Lūdzu. Paldies, jā, mēģināšu izteikties īsi, rūpīgi ieklausījos referents sacītajā, kā arī ēnu referents sacītajā. Un visi atcaucās par īstu nolīgumu, lūk, pie tā būtu jāpieturās. Un tā izskanīja dažādi argumenti, Kādēļ mums tad būtu jāievēro komisijas priekšlikums? Jā, komisijas pavadātājs acī. Tad mēs zinām, ka komisijas uh, piedāvājuma ambīcija līmenis ir tik zems, ka tas nenodrošinās mums atbilstību Parīzes nolīgumam. Un šai komitejai svarīgākais taču ir ne tikai sakot līdz Parīzes nolīgumam, bet arī situācijai nozarei. Un šādā ziņā ir uh, svarīgi, lai katra tautsāniecības uh, daļa dotu savu godīgu aktavu Pāris mērķa sasniegšanā, un, un ja to nepanāks nedrīkst šī nostāja, tad tas būs jādara citiem. Tā kā tas ir eh, svarīgi, tāpat arī, lai mēs noteikti ambiciozus mērķus CO2 samazināšanai un arī attiecībā uz nulles emisijām vai zem emisiju līmeni, lai pakāpeniski šīs emisijas izskaustu, pie tā, pie tā runāšu pēc brīža. Tad jābūt ambiciozam no vienas puses, nosakot šos abus mēģus ambiciozākiem nekā komisijas sākotnējais priekšlikums. Mums jāvēro augsts ambīciju līmenis attiecībā uz emisiju samazināšanu. Un visbeidzot, šeit uh, izmeklēšanas komitejā, kas apstrādā ļoti labi, Hektor kungs, jūs atceraties, vairums parlamentāriši atbalstīja Dīzelgaitas komitejas izstrādāto ziņojumu. Un arī tad mēs visi nobalsojām par to, lai līdz 35. gadam pilnībā izskaustu CO2 emitējošas automašīnas. Nu, tā kā aicinājumiem mums visus palikt pie, pie, šiem, pie šiem idejām, kuras izskanēja dīzelgaitas komitejā. Paldies, Rānas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos uh, referentam, un eh, es uh, esmu gandarīti, ka šeit tagad mēs uh, esam uzsākuši diskusijas par šo svarīgo jautājumu. Un nu, pievienojas Katrīnai Bambrentē, kas runāja pirms maniem, protams, mums ir daudz kas darāms, eh, lai sasniegtu paši sev noformulētos klimata mērķis. Nu, bet tāpat arī būtu nu, vērts eh, tātad, eh, piestrādāt pie tā, lai arī auto industrija šeit sniegtu savu vārtavu ar elektromobīļiem un, un citiem automobīļiem, kas tiek darbināti ar atjaunīgiem energoresursiem. Te tāpat arī jādomā par privātu. Um, investoru piesaistīšanu, kas varētu investēt uh, infrastruktūrām. Un, nu, lai attiecīgi būtu tāda infrastruktūra nodrošināt to, ka ir pieprasījums pēc noteiktiem no to līdzekļiem. Ir jādod iespēju cilvēkiem pieņemt lēmumu, iepirkt autotransporta līdzekļus, kas uh, emitē mazāk, un te ir nepieciešama laba infrastruktūra. Un, uh, tāpat arī uh, sodnaudas, ko iekasēsim no ražotājiem, vajadzētu uh, atlicināt uh, īpašām iniciatīvām, kas atbalstītu uh, padomsveidus auto un tā tālāk. Tāpat ir svarīgi pāriet uh, pie šiem jauniem mēķiem bez uh, drastiskām uh, sasvām sekām. Es runāju par darbietām uh, auto ražotāju. Uh, Tātad nozarei, un nu, te, tas, domājot par tiesību aktu, te vajadzētu aktīvi uzturēt uh, dialogu ar autoražotājiem. Klimata pārmaiņas, protams, ir liels uh, kopējs uzdevums. Tad nevajadzētu uzlikt slogu tikai uz uh, darba devējiem, darba ņēmējiem, auto nozarei, kas ar savu darbu un savu, savu pienesumu ir lielā mērā sekmējuši mūsu kopējo labklājību. Un vispēcot ir svarīgi, lai soda naudas. Uh, tiktu izmantotas uh, infrastruktūrai un alternatīviem energoavotiem. Nu, šeit nepieciešams diskusijas un vispēcot uh, ir nepieciešams augstas ambīcijas, lai 23 mērķus sasniegtu un tajā formulē arī uh, adekvāti starpos mērķi. Nu, tas vēlāk jādomā par, par to, kā tad uh, uzlabot apmācību un tā tālāk. Paldies! Un nu, skatīsimies, kas te iznāks beigās. Gaidu labu sadarbību. Paldies, Delikas kundze. Paldies. Um, iesniedz grozījums. Um, strādāju pie energoefektivitātes uh, ēkām. Uh, Visas jaunās um, parkošanās zonas būtu jāprīko ar brīvām uh, elektromobīļu uzpildes uh, vietām. Ja mēs to nedarīsim, tad, uh, kolēģi, mēs runājam par auto, par elektroauto. Bez infrastruktūras jau nekas nesanāks, ja nebūs uh, uzpildes tīklu, tad būs, būs vien čeks. Pagājis gads un nekas tās nav noticis. Jūs atteicāties no obligātiem mēķiem pārni. Tagad mēs diskutējam par to, cik augstam būtu jābūt mūsu ambīciju līmenim līdz, līdz 30 gadam. 50% vai cik, nu es nezinu. Bet es zinu, ka ja mēs eh, nenodrošināsim šīs uzpildīšanās iespējas, tad uh, pat 5% no mašīnām nebūs elektromobīļu, jo neviens nevarēs tās izmantot. Un šai direktīvai jāatbilst arī obligātajiem uzpildes mērķiem, pretējā gadījumā tā ir pilnīgi nerealistiska. Un nu, cilvēki vien vīpsnās par mūsu ambīcijām, par mūsu fantastiskajām idejām, kuras uz papīra izklausās labi, bet patiesībā dzīvē ir tikai kāds zināms kā fantastika vai vienkārši joks. Nu, otrkārt, ir jāsvērās no tā, lai mēs iepriekš definētu izmantojamās tehnoloģijas. Tehnoloģijas attīstās strauji, tādas viennozīmīgas, ilgspējīgas tehnoloģijas pat labā nav. Arī par procentiem, desmit procentiem vai cik, nu par to vēl jāturpina domāt. Tieši tādēļ aicinu referentu izslēgt atsaucas uz uh, dzinējumu, kas ir darbināta ar ūdeņradi. Tas būtu pāragri. Ir jābūt tehnoloģiski neitrāliem, jo mēs nezinām, kurš no tehnoloģiskiem risinājumiem nākotnē šajā konkurencē gūs virsroku un kļūs par um, dzīvot spējīgāku risinājumu. Un uh, vispēc to trešais mans komentārs. Um, šajā dzimumā mums ir jāuzdod nopietns jautājums komisijai, kā ar ietekmes izvērtējumu nosakot šos mērķus, jābūt ietekmes izvērtējumam. Atbalstu man Brenskundzes sacīto. CO2 samazinājums no auto nozares un kā to sasniegt, un tad neviens nevar pārsteigties. Tāpat jaunajām mašīnām kāds būs uh, procents, nezinu. Ja man es atbalstu ar ūdeņradi darbināts dzinējus, es, uh, es no esmu atbalstītājs, bet uh, kā būs nākotnē, mēs nezinām. Varbūt simtprocentīgi būs uh, elektromašīnas, varbūt ne, varbūt pēc simts gadiem būs elektromašīnas, nekad nevar zināt, pāris 20, 20, varbūt mums dos kādus, kādus brīnum risinājums, nu, teiksim, 30 gadiem būs gatavs kāds fantomobīlis, bet vienlaiks jādomā par dalību valsts saistībām attiecībā uz tīkliem, uz uzpildes stacijām. Nekļiem tā, vai mēs runājam par ūdeņraždzinējiem, vai elektrodzinējiem, vai kādiem citiem risinājumiem, tie vispār labi atrodās izstrādes stadijām. Ja? Kāds liels eh, vācu avio ražotājs eh, pat apmēram nopietni strādā pie ūdeņraža zinējiem. Varbūt, ka nākotnē tas kļūs par brīnumu risinājumu, kas uh, eh, iegūs vislielāko atsaucību. Bet bez infrastruktūras izstrādes neizteikti. Bet tagad, ja man ir šis uh, ūdeņraža brīnuma auto lieliem panākumiem nevainagosies. Daudz kas uh, nekļūst par uh, praksi tādēļ, ka mēs uh, neskatojam tam augsni. Un man žēl, ka, piemēram, uh, mūsu priekšlikums pagājušā gada par ēku energo efektivitātes mērķiem. Tā, tā arī netika, tā arī nerada pietiekumu atbalstu. Cilvēki teica, ka 50% ir utopija vai 50% nav, nav pārākums. Nu šeit ir tieši tāpat, ja nebūs uzpildes staciju elektromobīļiem vai, vai, vai ūdienas dzinējiem, tad nekas nesanāks. Paldies, Martāna kungs. Oui, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, nebaidīsimies no projekta, no, no eh, virzīšanās uz priekšu, un eh, es eh, piekrītu šeit referentam, ka mums ir jādod tāds spēcīgs signāls arī autobūvas sektoram. Un līdz 22. gadam, nu tas jau principā ir rīt, mums ir jābūt kapacitātei piedāvāt jaunus astoņus elektromodeļus. Volkswagen grupa līdz 30. gadam viņiem ir kapacitāte piedāvāt visu mašīnu gāmu elektrolīdzekļu formā. Un ir daudz valsts, kuras jau ir paziņojušas, ka līdz 2030, 40, visi termozināji būs aizliegti transporta līdzekļos. Nu redzat, ka ir daudz, kas iet uz priekšu daudz ātrāk nekā mūs tā, tad ir pierādījumi, ka tas darbojas. Un te es piekrītu arī tam, ko teica daži kolēģi. Mums nepieciešams investēt. Uh, Eh, lai ir valsts infrastruktūras eh, investīcijas. Arī te komisija ir ierosinājusi, lai šīs eh, investīcijas tiktu atskaitīts no valstu parādu, jo arī tas varētu būt tāds investīciju dzinējs. Un otra lieta, kur es arī gribētu piekrist kolēģiem, ir tehnoloģiskā dažādība. Mūsu signālam vajadzētu virzīt uz priekšu biodegvielas. Jā, labi, etanols, bet nu jau trešā mm, tagad paudze, un Tur varbūt mūsu inženieri un eh, zinātnieki varēs izdomāt kādu degvielu, kas radīs nulles emisijas, nu un šī kapacitāte. Tā tad eh, ražot nepieciešamo mm, energo, enerģiju. 25,2 eh, km mēs katrs pārvietojamies katru dienu, un ir struktūras, kas tiek ierosināts, un es domāju, ka tā ir laba ideja, ka tad uh, Eh, nu, ka mums ir iespējams, eh, teiksim, eh, uzlādēt mašīnas un varbūt visādi citādi, teiksim, šos uzlādētos akumulatorus izmantot, es nezinu, apgaismošanai vai kā, nu, varbūt vajadzētu virzīt visus priekš un būt tādiem izdodas bagātiem, un es pilnībā atbalstu referentu. Paldies! Vielen Dank, merci. Paldies. Grostets kundze, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies. Esmu noraizējusies. Nu, šis atzinums, kā es sagatavots, tur tomēr ir vairākas lietas, kas tagad man vēl nav skaidrs. Nu, visi automobīļi, elektroautomobīļi, nu, tas nu nenotiks tik drīz. Infrastruktūras izbūvē tas, lai visas ielas un visas eh, ietves tika aprīkots ar uzlādes stacijām, nu, nezinu, vai tiešām mēs arī uzreiz tikai pārceļamies jau vismaz uz hibrīdu un elektromobīļiem, nu, bet tad neņemat vērā, kas notiek ar ūdeņraža darbināmām automobiļiem un tā līdzīgi. Saprotat, ka tehnoloģija attīstīsies, bet taču nevaram uzreiz visu jau tā prognozēt un pateikt. Tādēļ šeit man trūkst elastības. Mm kas ir virzīti jau uz 30. gadu kā atskaits mērķi, un tāpat arī domā, ka faktiski 20. gadā, kas ir tikai tad jau uzreiz pēc, nu, trīs, kas saka, soļi, un viss jau tepat ir noticis šis atskaits punkts, nu, tur nezinu, vai mūsu autoražotāji gatavi visam tik ļoti pārslēgties. Tas tomēr jāņem vērā, un to vajadzētu arī šeit iekļaut. Un visbeidzot, vēlos norādīt, ka komisijas priekšlikumā, nu, tur varēja lietas uzlabot. Uh, Un šajā gadījumā, manuprāt, ka referents nav visu to uzlabojumu veids pareizā virzienā, jo viņš, manuprāt, ir ļoti attālinies no reālās situācijas nozarē, un tādēļ faktiski to vajadzētu tomēr vēlreiz nodot izskatīšanai komitejā. Paldies! Un no Luksemburgas rādījumā. Turmēs kungs. Jā, es tūlīt arī, protams, ziņošu par savu sagatavoto ziņojumu. Uh, kas tiešā veidā iet roku rokā ar to. Protams, mēs varam skatīties, kas ir jau fiziski pieejams reāli, kas ir notiek. Tad ūdenrādes ir trīsreiz neefektīvāks nekā elektrība. Tā līdz ar to jums ir vajadzēs trīsreiz vairāk enerģijas, lai izmantotu ūdenrādi kā dzinēju. Ja runājam par elektrolīzes procesu. Savukārt tiek izmantot sintēzētos degvielas, tad faktiski jau tā atšķirība ir 8 līdz pat 10 reizes Tātad nākotnē elektromobīls, eh, protams, ka nemaz nav tik efektīvs, kurus mēs varētu arī citu savots izmantot. Ne jau tikai arī par ūdenrēdim šeit ir runa. Tātad fizika šobrīd eh, it kā liecina par labu elektromobīliem. Bet, nu, vēl arī kolēģi, te jums ir jāņem vērā arī kāds ir bijis, piemēram, Zviedru šobrīd eksperiments, kur jau m, mm, spēja sarežot akumulators ar pilnībā atjaunojumu resursu bāzes. Un turklāt šī akumulatori paši par sevi ir pilnībā izaucami un pārstrādājami, un to visu var iegūt pašā Zviedrijā, nevis kaut kur ārpus Eiropas šajās uh, eh, varēgajās vietās, kopienās. Tātad mēs redzam, ka šobrīd jau varam iegūt šos pašus procesus uz vietas, un to Zviedrija pierādījusi. Un lūk, nākošais nedēļa mēs varam sagaidīt, ka arī būs tieši jau nākotnes nedēļa šāds jaunais apzīmējums - zaļais akumulators, kas mums īstenībā būs ļoti nozīmīgs iegūms kur mēs iegūsim arī savu konkurētspējas iepratīm Āzijai, piemēram. Mēs varēsim pateikt, lūk, mēs, protams, sagatavot akumulators vidē draudzīgā veidā. Un tas ir tā, ka mēs apsteidzam šeit šo jauno tirgus attīstību. Un vēlreiz par elektromobīļiem. Pat ja mēs runāmies, kā šī energoresursu gros, pat ja mēs norādām, ka tas ir efektīvāks nekā dīzeldedzinējs vai benzīndzinējs, bet šeit ar pieejamo energo resursu grozu, mēs jau redzam, ka elektromobils ir un paliek vienalga efektīvākais veids. Bet nākotnē, virzoties, būs jāpanāk, ka arī šis energo grozs ir pirmkārt pats par sevi enerģiju iegūstam no atjauniem energoresursiem, un tad tas nonāk ar elektromobīlī. Tāda ir tī saikne arī ar nākotni. Yes, thank you. Paldies priekšstādētājiem. Staka Virkunēnas kundze. Vēlos bilst dažus vārdus, protams, ārkārtīgs, svarīgus un interesants jautājums. Un uh, grasoties samazināt emisijas no transporta nozarē saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Nu, tā ir vienīgā joma, kur izmešu skaits pakāp, pastāvīgi pieaug. Līdz ar to saskaramies šeit ar lielu izaicinājumu. Vienlaikus arī zinām, ka būs nepieciešams zināms laiks. Mm ātri samazināt emisijas neizdosies. Ir tikai četras Eiropas Savienības laiva valstis visā savienībā, kas pat labāk, eh, kurās pat labāk sauszemes transportā ir mazākas emisijas nekā 90. gadā, un mana dzimtene Somija ir viena no tām vairumā valstu emisiju apjoms eh, transporta nozarei pastāvīgi pieaug. Ir svarīgi, lai mēs šeit ievērotu tehnoloģiski neitrālu pieeju, lai mēs neizvēlētos nedot priekšroku kādai vienai iespējamai tehnoloģijai, jo mēs zinām, ka nepieciešams laiks, pirms tiek saražot jauni spēkrati. Un ātrākais veids, kā samat emisijas tagad, ir koncentrēties uz eh, atjauniem energo resursiem, lai uz tiem balstītos eh, automašīnas. Protams, šeit ir liels problēmas ilgspējība. Arī to mēs apzināmies, vienlaikus ir svarīgi, lai mēs dotu atbalstu elektromobīļiem. Arī šeit gan pastāv eh, problēmas. Baterija nosvērā vēl nav tik izstrādāta, baterijas akumulatora vēl nav ilgspējīga, tam būs nepieciešams laiks, ir jauns daudzsološas tehnoloģijas, tāpat kā mm, dabas gāze, piemēram, no ūdeņradis um, nāk tālāk, bet uh, šeit es akcentēju tiešām uz sevi jau tehnoloģiski neitrālu pieeju. Un tad uh, ražotāji nosver un citu partneri, lai viņi izlēma, kāds ir um, labākais veids, kā samazināt uh, emisijas, bet lēma par tehnoloģiju nebūtu jāpieņem mums. Un nav jākoncentrējas tikai uz degvielu vien. Ir cits lietas, kas jāņem vērā. Nu, vien, protams, jautājums par infrastruktūru, par loģistikas sistēmu, cik tā ir efektīva, kā tiek plānot visu transportu kopējā sistēmu, un tad, protams, arī um, spēkratu tehnoloģiju un tā tā. Tā kā šeit iesaistīts vairākas nozars un tajās visās nepieciešams piestrādāt, saskaramies ar lielu izaicinājumu, vai katrā ziņā mums jāievēro tehnoloģiski neitrāla pieeja šeit. Paldies. Thank you. And uh, now for the commission, Mr. Runge Metzer. Komisija lūdzu. Paldies. Paldies par iespēju izteikties. Nu, varbūt šeit man nāktos nedaudz paskaidrot Kāds ir komisijas priekšlikuma pamatojums? Un kādēļ izvēlējāmies eh, tieši šādus eh, skaitļus, kur daudz zemāki nekā tie, kas eh, figurē referents sagatavotajā priekšlikumā? Komisija šeit ņem vērā trīs aspektus. Ietekmu uz vidi, ietekmu uz patērētāju un, vispēcot, sociālā, sociālā ekonomiskā ietekme uz nodarbinātību, uz darba tirgu. Mēs sevišķi ņemot vērā iespējamās inovācijas. Runājot par vidas ietekmi, ietekmi uz vidi. Daudziem šeit pieminēja Parīzes nolīgumu un patiešām Eiropas Savienība uzņēmusies saistības eh, samazināt savas emisijas par vismaz 40% līdz 30. gadam, saistām 90. gadu. Un eh, tam, protams, ir nepieciešams uh, lai nozares, kuras atrodas ārpus ETS sistēmas, emisijas samazinātos eh, vidē pa 30% līdz 30. gadam, salīdzinām ar 2005. gadu. Un, ja paraudzīsimies eh, konkrēti ceļu transporta nozari, sauszemes transporta, kas varbūt nav lētākais veids, kā, sam, kā samazināt eh, emisijas, racionāls emisiju samazinājums būtu aptuveni 25%. Komisijas sāktoties priekšlikums. Um, nu, paredz apmēram 22%. Nu, tā kā ar vienu priekšlikumu, vienu, protams, eh, transporta emisijas eh, eh, adekvāti samazināt mums neizdosies. Un, tālāk strādāsim pie CO2 standārtiem smagajām automašīnām. Nu, šeit brīnišķīgā māja mēnesī mēs, ir, mēs nācam klajā ar ierosinājumu, bet būs tāpat arī citas politikas jomas, kuras palīdzēs šos panākt samazinājumu. Tie ir um, transporta līdzakļu direktīva, kombinētā transporta līdzakļu direktīva, viņas direktīva un vispēcot, uh, daži no jums arī norādīja, ir uh, um, tāds fuel blending um, mandāts un tāpat uh, citi tiesību akti. Vispēc arī dalību valstīm jāpieņem vietēja līmeņa politika, jo, kas attiecas uz uh, transporta pārvaldību, nu, Briselē, protams, nav tā īstā vieta, kur ar to būtu jāsāk nodarboties pie sev nevar sakārtot uh, Eiropas transporta pārvaldības sistēmu. Runājot par augstākiem samazināšanas mērķiem, piemēram, 40%. Runājot par CO2 samazinājumu, tas nozīmē 3% punktu samazinājumu. Tā kā kopumā tas arī mums neļautu sasniegt uh, vēlamo mērķi. Runājot par uh, patērētājiem, 30% mēģis patērētājiem. 2030. gadā tas ļaus viņiem ietaupīt aptuveni 1400 eiro. Bet, protams, ja mēs paaugstināsim šo mēģi, tad tādā gadījumā še, šis ieguvums patērētājiem kritīsies. Paaugstināt mēģi uz 40%, tas samazināsies uh, par 400 eiro, 50% mēģi samazinās uh, šos ieguvumus par 1000 eiro. Tas vienkārši tādēļ, ka ražošanas izmaksas ievērojami pieaugs. Nu, un tā ir pietekme uz nodarbinātību, uz darba tirgu. Par to arī tiek spriests. Esam redzējuši daudz dažādus skaitļus, dažādus aplēses, eh, kas nāk no dažādākiem pētījumiem. Un šeit mums eh, tuvāk jāpasako līdz uz, kā, uz kādiem pieņēmumiem balstās šie pētījumi. Un, ja imtisē tāds komisijas priekšlikumā, tad redzēsiet, ka 30% Ja tad uh, nodarbinātības līmeni būtiski nekatīsies, nekatīsies kurš otrādi no, nodarbinātības situācija vai nedaudz uzlaboties. Viens no galvenajiem iemesliem ir dažādās izmantojamās tehnoloģijas, eh, uz ko balstās eh, šis te pieņēmums samazināt emisijas par 30%. Jo šeit būs diezgan daudz uh, hibrida elektrisko transporta līdzekļu, kurus var tātad uh, efektīvi uzlādēt. Uh, Un šādu automašīnu būs aizvien vairāk, un šīm mašīnām būs divi dzinēji, kā jūs zināt, gan tātad elektrocinējs, gan iekšķēdes dzinējs. Un, domāju, tā nodarbinātība, tad, nu, tur darbinieku skaits, kas ražo šāds transporta līdzekļus, viņš nesamazināsies, vismaz būtiski ne. Domājot tā, par skaitļiem, kas figurē ITRE komitejas sagatavotajā ziņojumā. Jā, samazinājumu emisiju mērķis līdz 25. gadam uz 45,75%, 30. gadā Nu, tad, protams, ietekme uz nodarbinātību būs daudz um, jūtamāka, daudz drastiskāka. Priekšlikums par nulles emisiju transporta līdzakļiem, kur netiks ieskaitīti tran transporta līdzakļi ar, ar, ar uh, zemām emisijām, tad hibrīda transporta līdzakļi tur, tātad, uh, uh, tur netiks ņemti vērā un līdz ar to, nu, nu var rasties diezgan bēdīga nodarbinātības situācijas. Domāju, ka jūs šeit ir pārāk optimistisks. Un ko tad mēs mēģinām panākt savā priekšlikumā? Mēs mēģinām norošināt gludu pārēju uz uh, transporta līdzakļiem ar zemām vai nulles emisijām, kas to pietiekam daudz laika, tāpat uh, arī uzlabot darbinieku kvalifikāciju vai, vai ļaut viņiem pārkvalificēties, tiem, kas strādā pat labam šajā autoru transporta līdzekļu ražošanas ķēdē, un tas ir jo sevišķi īpaši Eiropas reģioniem, kas uh, ir atkarīgi no šīm ražošanas nozarēm, un uh, tāda ir nemazams. Nu, ar to arī aprobežošos uh, savos komentāros. Es zinu, ka mm, turpināsies vēl um, smagas diskusijas. Rīta dažnam mums tiksies uh, Trump komitejā. Un drīz e, šis dosie tiks skatīts arī vidas komitejā, kur viņi gatavo savu atzinumu. Tā kā komisija, protams, ir gatava darboties kopā ar jums, komentēt jūsu priekšlikumus, sniegt jums papildus analīzi, ja tāda būs nepieciešama. Paldies! Very much, now... Paldies! Un tagad atkal vārds referentam. Deluns kungs, lūdzu. Paldies! Paldies par iespēju risināt ar jums diskusijas par šos regulātām vairāk kolēģi tātad norādīja, un es te reaģēšu. Runāsim tātad par to, ka pārāk ambiciozi mērķi varētu radīt tā kā pretreakciju no ražotājiem. Gluži pretēji iebilstu, jau Eiropa šobrīd ir nokavējusi uzstādījumos mērķus. Piemēram, Kalifornija, Čīla, Japāna šobrīd tieši aktīvāk virzās un virzās uz nulles emisijas automobīļiem. Mēs nevaram visu laiku aizsargāt veco, mums jā, jāspēj pavērt ceļu jaunajam nevis visu laiku jāturas pie vecajiem automobiļiem, bet jāveicina nākotnes mobīļa attīstība. Par sociālo dimensiju. Daži uzskatāt, ka sociāla apsvērumu dēļ labāk vajadzētu atlikt šādu e, zaļas politikas ieviešanu. Bet tieši šāda atliekšana atkal nozīmēs, ka būs ļoti sapīgi šis līpums, vai ne viņš būs palāk stāvs. Uh, Mm, šim kritumam, un ja rīkojamies saulēcīgi, tad tas tieši pārmaiņas būs mazāk sāpīgs. Tālāk eh, vairāk tieši runā par eh, ražotāju mm, lielo lomu vispār darba tirgū, bet es tieši vēlētu uzsvērt, ka investīcijas jaunajā tehnoloģijās prasīs jaunas prasmes, un esmu pārliecināts līdz ar to, ka spēsim pielāgoties jaunām izmaiņām, piedāvāt jaunu ietvaru, lai mēs kļūtu par virzītām vadītāju arī tieši eksportējot jau nākotnes automobīļus. Paldies, Dalons kungs! Atgādāšu jums, ka termiņš – 26. aprīlis, 12.00. 26. aprīlis, 12.00. Labi, tālāk skatām nākošo jautājumu. Kā veicinām zaļus un energoefektivitātes ziņā mm, tīras autotransporta līdzekļus. Referents šeit ir Turmes kungs. Došu vārdu viņam. Lūdzu. Paldies! Valsts iepirkums, ko īsteno valdības un arī pašvaldības un ņemiet lūdzu vērā valsts iepirkums attiecībā uz automobiļiem. Ja pašvaldības un kādi uzņēmumi, piemēram, iepērk atkritumu savākšanu, viņi vienlaiks arī var norādīt, ar kādu veidu transportu šie atkritumi tiek savākti. Tagad tas ir daudz plašāk nekā tikai, piemēram, konkrētais autoparks pašvaldībai vai valdībai viņu rīcībā. Tātad lūdzu ņemam vērā arī tātad pakalpojumu iepirkšanas daļa, ko arī nodrošina zināms transports. Tātad komisija e, savulaik izstrādāja direktīvu, nu, kurai bija daudz trūkumu un tā īsti nedarbojas. Tagad komisija piedāvā jaunu pārskatītu direktīvas versiju. Manuprāt, ir ļoti apsveicams solis no komisijas puses par šādu pārskatu, bet nu, mums jābūt ļoti koncentrētiem. Vairāk no jums tieši norāda, ka ir jābūt visu laiku jāro uh, tehnoloģiju neutralitāte, piedošana. Klimata pārmaiņu rezultāti, tas ir muļķības, ko vispār kāds var te pieminēt. Jums ir viena planēta, kurā veidojas oglika radītais piesāņojums, un viss, un tas ir tā kā itas, un risinājums ir, ka ir jāpārstāj izmantot ogles un jāpārēt uz elektromobīļiem, un viss, tad nevar runāt par kaut kādu tehnoloģiju neutralitāti. Un gal galā tehnoloģijas atšķiras, tur ar, arī efektivitātes rādītāji atšķiras, bet, nu, risinājums ir skaidrs. Nākošo desmitgažu laikā ir jāpāriet uz elektromobīļiem, varbūt nedaudz atstāt hibrīdizācijas iespēju. Tas nozīmē ar elektro plus ūdeņrads. Nu, tā varētu būt vēl viena iespēja. Tātad eh, skarsim vēl arī atsevišķu piesaņojumu jautājumu, bet vienlaiks tas liels jautājums ir par rūpniecības politiku. Komisija reāli ir satricinājis skaitlis. Ķīnā šobrīd 340 tūkstoši elektroautobusu. Un cik daudz ir Eiropā? Pat ne 2000. Pat ne 2000. Neviena no Eiropas lieliem autobusu uzražotājiem mm, un izmantotājiem neviens nav pārņēmis šeit e, šo iespēju tātad pāriet uz elektromobīļiem, autobusiem. Savukārt Ķīnā, padomā, 340 tūkstoši. Nu, ja mēs vēlamies izdzīvot šajā situācijā, mums ir jāspēj pielāgoties un Tāpēc jābūt spēcīgam signālam. Tādēļ, kas skar valsts iepirkumu, mums ir jāizveido tāds luksus uh, variants, kur mēs skaidri pasakām elektromobīļi un arī ūdeņražu darbināmie automobīļi ar jau nāko, nākotnes, nākamās paudzes akumulatoriem. Jo parasti šobrīd automobīļi ražotāji skatās, ko var iegūt lētākos akumulatorus, un parasti tos iepērk ārpus Eiropas kaut kur no Dienvidkorejas, Japānas pārsvarā. Lūk, esam pārnājuši ar komisiju, un mūsu secinājums bija, ka vienīgais veids, kā Eiropa var tomēr atgūt savas pozīcijas, ir tieši pāriet uz zaļo akumulātoru, kas nozīmē simtprocentīgi pārstrādājums akumulators jau projektā, projektējot šādu produktu, jūs zinat, kā tu jūs varēsiet izjaukt un pārstrādāt, Nākamais, ka jūs izmantojat tāds materiāls, kas ir uh, spējīgi izmantot enerģiju, ko iegūst no energoresursiem, anķauniem energoresursiem. Lūk, tieši jaunais Zviedrijas projekts. Tas arī iet kopā ar ilgspējīgu uh, kalnu rūpniecības politiku. Iegūst rūpniecības politiku. Lūk, tātad mēs virzamies ne tikai uz elektromobīļiem, bet arī vēl skatāmies pat tālāk. Akumulatori, kur iegūti izmantojot un uh, pārstrādes materiālus, un jebkurus var pēc tam pārstrādāt, un kas izmanto energoresursus no atjaunojumiem energoresursiem. Tātad mēs runājam par 20. gadu, vai nu mēs iegūstam, vai zaudējam. 20. gadā tirgū ir jābūt jau tādai situācijai, kas tieši virzās uz tādu Eiropas tirgus vadošo pozīciju. Tālāk, tas būtu tā kā direktīva uzliek pienākumu pašvaldībām. Viņus jau šobrīd vajadzēja iesaistīt, bet te ir atrunas, kāpēc viņi to nedara līdz šim, kur ir daudz, nu, tāds sasaistas atrunas, tātad, ja ir uh, Eiropas dažādās finansējums, lai vispār viņi sāktu kustēties. Un visbeidzot, ne, mm, nevajag maldīgi domāt, ka jūs spēsit kaut kā uzreiz atrisināt pilsētu piesārņojuma jautājumu. Šobrīd Eiropas 130 Eiropas pilsētas, kuras neatbilst Eiropas gaisa tīrības jautājumiem. Un šām pilsētām es uzreiz piedāvātu īpašu autopārbūves programmu, kas nebija kaut kā tālā nākotnē, bet nodrošinātu uh, uzreiz jau konkrēts rezultāts divu, trīs gadu laikā. Ka nozīmētu arī jau, ka tagad izmantojam elektroenerģiju hibrīdu autobusu darbināšanai un šīs 130 pilsētas Eiropā, kas nespēja ievarot gaisa tīrības rādītājus, faktiski to pārkāp, viņiem ir nepieciešama šī strauja izlēmīga rīcība. Paldies! Tautspartijas vadā. Gambuškungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies! Vēlos pateikties Turmiskungam par viņu ieguldīto darbu, risinot šo nozīmīgo jautājumu. Mm, jā, arī no mūsu politiskās grupas būs grozījumi. Jāatzīst, ka mēs laikam stāvam ļoti atšķirīgās pozīcijās. Bet nu ļoti centīsimies, protams, lai panāktu tomēr tādu tekstu, ko varētu atbalstīt vairums. To droši vien jums arī atgādinās ir citu politisko grupu grozījumi. Mums ir jābūt, jā, protams, nodrošina tieskā paļāvība, ir jāievēro skaidri uzstādīti mērķi, bet šie mērķi arī ir jāveido tādi, kas atbilstu starptautiskām saistībām. Un vienlaikus mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka uzstādītie mērķi ir saistīti ar mm, nu, nozīmīgām nozares eh, un rūpniecības izmaiņām. Bet vienlaiks nevar būt tā, ka Eiropa vispār vairs netiek nekas ražots. Ir jānodrošina tomēr konkurētspējīga ražotne un uh, reindustrializācija jāveido gudri, sasistot arī ar augstiem mērķiem arī ievērot, ja protams, CO2 emisiju samazinājumu un gaisa tīrības uzlabošanu. Vienlaiks arī nostiprinot mūsu darba vietas un darba tirgus attīstību Eiropā. Par valsts iepirkumiem un pašvaldību iepirkumiem harmonizētā veidā visā Eiropā ar mērķi nodrošināt, kā tiek iepirkti tiešām tātad nākotnes jau modeļi, nodrošinot ne tikai transportu, bet arī dažādu veidu mašīnas, kas apkalpo dažādas vajadzības. Nu, mēs arī saprotam, ka Eiropai, protams, jānodrošina savā konkurētspēja, un globālā līmenī, ja mēs nespējam pielāgoties un reaģēt, tad mēs, protams, jau zaudējam konkurencē, globālā konkurences ciņā. Bet šeit e, mums būtu skaidri, tad jāizzīmē sevi noteikumi, kā varam uh, stāties pretim negodīgā konkurence ne trešajām valstīm iepirkuma procesā. Nu, es tomēr ceru, ka referencēm sārā arī manus grozījumus un ierosinājumus, tad norādīšu uz dažiem, kur mums ir ļoti krasas viedokļa atšķirības, savukārt citos mums ir lielāka viedokļa vienprātība Kopējais noskaņojums būtu tāds, ka, protams, ir, ka jāsaglabo ražošanas iespējas un labklājības līmenis Eiropā. Un mēs nevaram nākotnē atļauties tādu ka rūpniecību, kas nespēja konkurēt globālā mērogā. To es pieņemu. Un arī tāpat, ka mēs eh, ievaram klimata pārmaiņu stādītos mērķus. Un es arī sagaidu mūsu turpmāku sadarbību. Paldies! Korumbašī kungs tālāk lūdzu. SMD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es arī uzskatu, mums pirmkārt jārunā šeit par infrastruktūru. Šobrīd Eiropā mēs rēķināsim kaut kur 20 tūkstošiem uzpildes punktu. Mums vajadzētu vismaz 5, ja ne pat 10 reizes vairāk. Un ir jāveicina tieši ražotāji, lai viņi spētu uh, rēģēt uz šīm pamatvajadzībām. Par finansēm, kas gan gan valsts iepirkumu, gan pašvaldību iepirkumiem. Tātad te runām par sabiedrisko transportu un pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem, un līdz to arī šādiem mērķiem izmantojamo transporta līdzekļu raksturu. Nu, tā ir diezgan būtiska šobrīd jauna prasība. Uh, kas skars ļoti konkrēti pašvaldību budžets. Šeit varbūt, ka vajadzētu skatīties, kādas līdzekļus varam iegūt no uh, Connecting Europe instrumenta. Tīrā arī transporta mehānisms un Eiropas investīciju bankas piedāvātie līdzekļi. Tāpat arī daudzgad finanšu schēmā ir jāņem vērā. Hmm. Šeit šādas iespējas. Tālāk mums jāskatās uz visu produktu dzīves ciklu. Tad automobīls vai autobuss ir jāskat nevis tikai no sarežģīta emisiju skatu punktā, bet arī emisijas, kas tiek sarežģītas e, autobusu sarežģīšanas laikā un arī vēlāk to jau, piemēram, demontējot, pastrādājot. Mums ir jāveicina, ka tiek ražoti tādi produkti automobīļi, kas veicina emisiju samazinājumu un arī ļauj tos pārstrādāt vienkāršā veidā. Paldies, tālāk Tuzinovski kungs. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nē, no nu, šīs diskusijas plūst arī priekšējām diskusijām, tā kā daudz ko var arī izlaist un neatkārtot. Paldies referentam par ieguldīto darbu un sagatavoto ziņojumu projektu. Šis ir nozīmīgs debats. Nu, kā nu kāds to redz, vai tas ir ļoti ambiciozs mērķis, vai iespējams uzdevums par iespējami labāko tehnoloģisko risinājumu. Vēlos precizēt, kas skar valsts iepirkumu un sabiedrisko transportu šobrīd jau ir spēkā nulles emisiju uh, variants, piemēram, tramvaji, kas ir pilnībā elektriski uh, uh, transporta līdzekļi un skaidri iekļaujas pilsētu vidē. Savukārt baterijām ir noteikti ierobežojumi, nu, kas vienkārši jārēķinās to. Labāks transports nozīmētu ka mums ir jāpārskat līdzinie akumulatori, kuru uzlāde prasa ilgu laiku. Bet nu šobrīd nevaram neko citu izmantot, apzinoties tehniskos ierobežojumus. Un savukārt es biju lielas rūpnieciskas pilsētas mērs, un mēs uzsākam šo pārēju. Tas nebija vienkārši, bet esmu pārliecināts, ka šodien ir mūsu rīcībā daudz tehnoloģiskā, liels tehnoloģiskais potenciāls, lai jau uzsāktu, protams, pārēj uz citas paudzes akumulatoriem, kas nodrošina labāku energo uzglabāšanas iespējas. Bet, nu, mēs redzam, ir dažādi veidi iebildumi un nu, arī pilsētās. Ne jau uzreiz, ka jums ir visur jānodrošina uzlādes iespējas. Sāksim, piemēram, ar autobusiem. ja autobus būs jālādē divas stundas pēc stundas brauciena, nu tad tas, protams, ir bezjēdzīgi tāds solis. Bet es atzīstu, ka šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas un mums tajās jāiesaistās. Bet nevajadzētu varbūt tomēr steigties jau tehnoloģiskā attīstībai pa priekšu. Tas, kas šodien izskatās, ka vienīgais risinājums, tomēr izrādīsies, būs pilnīgi cita situācija. Mums ir jau zinām pieredze un mums ir vēl daudz nezināmā mūsu priekšā. Tas jāņem vērā, uzstādot mūsu politiskās ambīcijas un mērķus. Bet interesanti noteikti būs arī mūsu diskusijās. Paldies! Paldies! Tālāk Aldi vārdā Maisnes kundze. Paldies! Es arī vēlos pateikties referentam. Daudz kur piekrīt, šur tur nē savukārt. Nu, sāksim ar mūsu saskanīgajiem punktiem valsts piepirkumā. Mums, protams, mēs tiešām varam vēl uzkāpināt šo tempu, lai attiektos no oglekļa izmantošanas. Ļoti labi, ka referents to uzsver, un viņš skatās pat plašāk, mm, jo komisija runā par tikai to, kas ir nu, no izpūtējumāk ārā. Viņš skatā, jāskatās daudz plašāk, visi šie pārējie pakalpojumi, kurus sniedz valsts un pašvaldības. Tātad viens ir emisijas, tieši kurā transporta līdzeklis, bet otrs ir, ka arī tāds plašāk ir, protams, izmantotā degviela un akumulatori un tā tālāk. Tas, ka viņš ir ļoti virzās uz elektromobiļiem, protams, tas ir ļoti labi. Es tomēr uzskatu, ka ir jāuzstāj šo terminu e, tehnoloģiskā neutralitāte. Eiropā mēs, protams, šobrīd esam tieši ļoti labi iestrādes jau te uzsākuši. Ir biodegvielas izmantošana, alternatīva, arī sintetizētā degviela piemēram, Skandināvijā ļoti daudz tiek izmantot gāze, netik daudz elektromobīļi. Un arī ietver pamatdirektīva par alternatīvajo degvielu infrastruktūru, arī to vajadzētu, protams, ņemt vērā. Tā ka nav tā, ka tikai elektromobīļi, arī ūdenrads, kas darbina, un daudz citas alternatīvas. Tādēļ to nevienu nevajag izslēgt šobrīd. Tālāk, jā, labi, būs pieejams finansējums, izmantos SERF un cits uh, instruments, vai tas būs pietiekami visiem, vai to piedāvāsim pilnīgi visiem, vai kā. Ja mēs vēlamies, protams, sabiedrisko transportu visur, jau Eiro 6 ietvaros mēs daudz ko esam panākuši, un to arī nevajadzētu aizmirst, un nedrīkstam arī apdraudēt tas, ka lauka attīstībai trūks naudas, un tagad vienkārši nokavēt, ka vispār izbeigtos sabiedriskais transports nu, šo prasību dēļ, nu, tas eh, būtu nepieņemami. Nu, jā, Eiropa nav Ķīna, mums savukārt ir pieejamas citas iespējas un arī attiecīgi atspoguļošo savos grozījumos. Uh, nav, mēs... Paldies, Soriņo kungs nākošais. Muito obrigado, queria agradecer ao relator. Nós tivemos nesta. Paldies, eh, priekšstādātājs gribētu pateikties referentam. Un uh, diskusijās par pēdējiem diviem atzinumiem jāsaka runājam par tādām fundamentāli svarīgām lietām mobilitātes nodrošināšana Eiropā. Un ideja, kas te tiek atkārtot vairāk kārt, ir tas, ka mums ir jābūt uh, vadošajiem šajā enerģētiskā pārējā, un, diemžēl, tā ļoti bieži nav realitāte, jo attiecībā uz, nu, tādu tīru un mobīlu pārvietošanos, nu, nesam galīgi avangardā. Uh, Tāpēc mums ir jābūt ambicioziem, un tieši tāpēc es arī piekrītu šim divu etapu skatījumam vai principam, tātad, lai būtu nu, tādi nelieli uzlabojumi, pielāgojot esošos modeļus, un pēc tam tad, nu, likt uzsvaru uz jaunu tehnoloģisko paudzi. Mums ir nepieciešams arī šīs uzlādēšanas stacijas, kurām ir jābūt modernām. Uh, Eh, ņemot vērā to, kādi modeļi, teiksim, ir eh, autotransporta līdzekļiem uz ielām. Tātad eh, enerģija un informācija tas mums liek attīstieties. Un es domāju, ka šis tik tiešām ir ļoti svarīgs moments. Mums ļoti detalizēti nāksies par to visu arī mm, diskutēt ar komisiju. Nu, visiem šiem principiem ir jābūt ļoti skaidri norādītiem. Uh, Jo pretējā gadījumā viss šīs runas nebūs pamatotas, eh, vai ne mēs te runājam eh, par 2020. gadu, tā tad, nu, jāliek uzsvars uz tīrām eh, tehnoloģijām un attiecīgo finansējumu, kas mums ļautu attiecīgi izveidot arī visu šo transporta līdzekļu uzlādēšanas tīklu. Paldies! Paldies, Zoriņo un Enikā kungs! Paldies, Nikā kungs! Paldies, priekšsādātāji! Gribētu teikt, ka man patīk šis ziņojums, jo tas eh, nes idejas, eh, kuras arī man šķiet interesantas. Es gribētu runāt par sabiedrisko transportu. Mums arī šis jautājums ir jāliek uz diskusiju galda, jo pretējā gadījumā nevarēsim izdarīt to, kas mums ir eh, jādara. Nav bijusi informācija vai vēl kāds atruns. Manā pilsētā šobrīd ir doma Eh, iepirkt eh, tīrus eh, tātad autobusus, kas nerada piesārņojumu, bet neviens īsti nezin, kur tādus var iegādāties. Es esmu prasījis arī transporta komitejā, un neviens nezin precīzi informāciju. Nu, to tad komisijai vajadzētu ņemt vērā. Otra lieta. Pirms divām nedēļām biju San Francisco. Tur jūs varat redzēt jaunos sabiedriskos transporta līdzekļus, tramvajus, trolēbusus, hibrīda autobusus, šos tīrā gaisa autobusus un uh, šķiet, eh, viņiem ir arī mm, daži vēl, teiksim, dīzeļa autobusi, bet no apmēram 90% autotransporta ir pilnīgi jauns. Uz to, to arī mums vajadzētu tiekties. Tālāk eh, runājot par eh, vieglajiem un smagajiem transporta līdzekļiem. Uh, Zinu tikai tādu vienu veiksmes eh, stāstu attiecībā uz smagajām mašīnām ar elektroakumulatoriem, bet viegliem transporta līdzekļiem, protams, tas ir vieglāk eh, šādas baterijas eh, izmantot un ražot, un šādu transporta līdzekļu jau mums ir. Es gribētu lūgt referentam paredzēt šos divus scenārijus. Uh, Eh, teiksim, tad, kad akumulators ir pārāk eh, liels un smags attiecīgiem transporta līdzeklim, šķiet, ka šobrīd ir tāda gadījuma, un mums vajadzētu pārskatīt arī to, kādā veidā eh, svara kategorijas transporta līdzekļiem tiek aprēķinātas, un otrs aspekts - paredzamība. Šiem viegliem transporta līdzekļiem tātad nepieciešams, lai būtu septiņi gadi līdz eh, tam, kad tiek eh, pieņemts lēmums ražot un līdz tam brīdim, kad pirmais šāds transporta līdzeklis komerciāli ir pieejams. 2025. Eh, gads nešķiet tāds saprātīgs termiņš, no tā ir tāds ticamības viedokļa mm, ražotājiem, vismaz tā, tādā veidā, kā, teiksim, viņi man ir prezentējuši pieejamos datus, tāpēc es gribētu, lai referents ņem vērā arī šo paredzamības uh, aspektu, plānojamības aspektu, lai varētu būt tāds ilgspējīgs uh, un stabils priekšlikums. Un tālāk šī tabula, valstu tabula. Šķiet, ka kāds varētu dabūt uh, sirdstrieku kā, konkrētās valstīs, noskatoties nu, uz šiem procentuāliem rādītājiem. Nezinu, vai jūs to esat aplūkojuši. Nu, jāsaka, šie procentuālie punkti ir tādi ļoti uh, devīgi Rumānijai, piemēram, 17% līdz 2025. gadam, un es neatceros, cik tur bija uh, līdz 30. gadam, un kad tur nulles emisijas parādās. Nu, katrā ziņā mērķi ir tādi ļoti. Mm, lieli, bet mums ir jāskatās, kādi tad tehnoloģiskie soļi nepieciešami, lai tajos sasniegtu. Varbūt es pareizi neesmu sapratis pielikumus, te ir daudz pielikumu arī smagiem transporta līdzekļiem. Un uh, attiecībā uz smagiem transporta līdzekļiem un šīm tabulām esmu vēl vairāk uh, skeptiski noskaņots. Nezinu nevienu Uh, smago transporta līdzekli, kas varētu kaut ko tādu nodrošināt, izņemot vienīgo, ko ražo Tesla, kā mēs varam nodrošināt, ka 6% lai būtu elektroautomobīļi Rumānijā, kā tad mēs to sasniegsim, uz kādu tehnoloģiju pamata, ko te domāja plānotāji, varbūt vajadzētu labāk to visu saskaņot ar esošiem tehnoloģiem, nevajag vienkārši kaut ko zīmēt gaisā. Uh, jo tādā gadījumā tas būs vēl viens ļoti nereāls eh, priekšlikums, un to noteikti varēs apgāst arī attiecīgās jomas eksperti. Paldies, un Dublīno kungs eh, no komisijas jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju sniegt jums eh, dažus komentārus un skaidrojumus. Paldies referentam par šo ziņojumu, kas Eh, tikai stiprina šo komisijas prezentēto ambīciju līmeni. Es gribētu paskaidrot vienu lietu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga arī saistībā ar šiem pēdējiem komentāriem par eh, elektrisko smago transporta līdzekļu pieejamību komisijas priekšlikumā. Mēs skatāmies uz eh, zēmu emisiju un nulles emisiju, tātad tīriem transporta līdzekļiem. Un te ir runa ne tikai par elektriskiem transporta līdzekļiem. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs aspekts, ko gribēju paskaidrot. Viegliem transporta līdzekļiem, tātad uh, automašīnām un uh, mini autobusiņiem priekšlikums uh, emisijas lieksnim 2025. gadam, kas ir nos, nostrausts 25 un 40 grami. Nu, katrā ziņā tās būtu visefektīvākais šiem plug-in hibrīdiem un nulles emisiju mērķis 30. gadam. Uh, Runājot par smagiem transporta līdzekļiem, komisijas eh, priekšlikums eh, šobrīd ir iekļaut eh, elektrību, ogļūdeņradi un dabasgāzi. Esam lūguši arī mandātu modificēt to tad, kad tiks panākt CO2 standarti, un tad mēs attiecīgi varēsim aprēķināt sliekšņus. Referents ir ierosinājis citādus sliekšņus jau ar emisiju sliekšņiem smagiem transportam, tā ka uh, priekšlikums, referenta priekšlikums ir konsekventāks, ja tā var izteikties, bet eh, tas eh, attiec ne tikai uz nulles eh, emisiju transporta līdzekļiem līdz 2025. gadam, tā ka tad, kad mēs skatāmies uz mērķiem 25. gadam, tad, nu, Tā mēs nerunājam tikai par elektriskiem transporta līdzekļiem, un arī tālākās stadijās nulles emisijas, lai kāda tehnoloģija ir pieejama konkrētajā brīdī, lai sasniegtu šo mērķi. Dzirdēju vairākus komentārus par eh, šo dzīves ilgumu, lietošanas ilgumu. Ņemam šos apsvērums nopietni, uztveram tos nopietni, esam aplūkojuši dažādās opcijas, bet, lai tas viss būtu saskaņot ar citiem tiesību aktiem un lai izvairītos no problēmām, eh, lai to saskaņot ar pārējiem priekšlikumiem, arī par CO2 standartiem, uzskatām, ka tā kā šis priekšlikums attiecas uz uh, transporta līdzekļu iepirkumu, tad šī ierosinātā pieeja ir labākā, ņemot vērā, protams, tos ierobežojums, kāda ir. Bet eh, šobrīd tas ir vienīgais eh, risinājums, kāds mums ir. Tātad, eh, nu, vislabāk risināt šo transporta līdzekļu jautājumu. Par pārējiem apsvērumiem komentāri, kas tika izteikti attiecībā uz infrastruktūras pieejamību, Un šeit ir svarīgi paturēt prātā, ka šis priekšlikums ir pakotnes elements. Mēs neatrisināsim visu ar, šie, ar šo priekšlikumu, kā jūs zinat. Mums ir direktīva par uh, alternatīvu degvielu infrastruktūru, un uh, komisija jau tur uh, darbojas, un tāpat arī attiecībā uz akumulātoru tehnoloģijām un uz ilgspējīgākām akumulātoru tehnoloģijām. Uh, Eiropas Savienības akumulātoru iniciatīvas ietvaros. Tātad mums ir arī e, energo, enerģijas direktīva, kur mēs skatāmies uz energoavotiem, dažādiem sektoriem, arī transportam. Šis priekšlikums te ir runa par transporta līdzekļu iepirkumu. Un tāpēc ierosinātā pieeja bija tāda, kas labāk atbilst, teiksim, konkrētajiem uh, transporta līdzekļu aspektiem. Paldies! Thank you. Paldies! Un noslēguma vārdi Turmas kungam referentam. Paldies! Paldies arī kolēģiem par eh, jūsu ļoti tādiem būtiskiem komentāriem par infrastruktūru. Jums ir taisnība, Krumbačev kungs, bet šeit mēs runājam par eh, veselu autotransportu floti, un te varētu būt, ja teiksim, jā, jūs izmantojat autobusus, tad jums uh, nepieciešams, lai, teiksim, šajā autobusu novietnē būtu kaut kādas uzlādēšanas vietas, un tā šī infrastruktūras problēma, kas nedaudz saistās arī ar tiem faktiem, ka komisija nenāk klajā ar tādu pilnīgu pārskatu alternatīvo degvielu direktīvai. Te mēs varam iet uz priekšu ātri, un es aicinu, ierosinu. Uh, arī ņemot vērā jūsu argumentāciju, ja uh, pilsēta iepērk elektroautobusus un e, var izmantot Eiropas Savienības fondus, tad arī tas uh, būtu jātiecina uz pārējo infrastruktūru, arī uz lādēšanas punktiem. Un vēl kas svarīgi ir, lielajām pilsētām uh, ir liels izaicinājums arī darbspēka apmācība, jo ir daudz mehāniķi, teiksim, kas ir jāpārceļ tagad uz šo elektronikas sektoru, Tātad, ja mēs runājam tagad vairāk par elektriskajiem un ūdeņraža automobīļiem, tā ka ir svarīgi, lai mēs domātu tādā visaptvarošā veidā par finansējumu, kur mēs varam radīt kādas partnerības ar eh, vietējām varas iestādēm un par pantogrāfiem. Tad, kad runāju ar autobusu uzņēmumiem, viņi teica, ka mums eh, šobrīd ir konkurences problēma, jo ir dažādas kompānijas, kas eh, pārdod šos pantogrāfus, bet pēc tam uh, Ehm, programmatūra neļauj citiem autobusiem to izmantot. Tā ka es domāju, ka tas eh, tik tiešām ir, lai šo tirgu fragmentētu. Un eh, dažkārt, jā, ir eh, šādas ļoti labas tehnoloģijas, bet reizēm ir liela centieni arī tās, tā teikt, ierobežot un aizsargāt. Par akumulatoriem un baterijām, par šo izmantošanas ilgumu. Es domāju, komisijai ir jānāk klajā ar ļoti detalizētu analīzi norādot, kāda ir situācija šobrīd, kas būs pēc pieciem gadiem un kāda būs oglekļa bilants pēc desmit gadiem, jo pretējā gadījumā dīzelgeitas. Dīzelgaitā eh, iesaistītie vienmēr apvainos eh, mūs apsūdzēs, ka eh, elektroautomobīļi nav no labāki par dīzeļu transporta līdzekļiem. Tā tas nav, tā nav taisnība, bet mums ir nepieciešami skaidri, neapgāžami cipari, un vienīgais veids, kā mēs to varam darīt, nu, komisijā jārīkojas minie, mikroautobusiņi. eBay, Amazon un uh, citur mēs redzam, ka tiek pārdots milzīgs apjoms, uh, tiek izmantots milzīgs apjoms uh, dažādu izmēru mikroautobusiņu, mazāk smagās mašīnas, vairāk šie mikroautobusiņi. Un tā ir liela problēma, liels piesāņojums pilsētās. Un arī tātad publiskais iepirkums lielā mērā, tātad ir jādomā arī par uh, hibrīdu transporta līdzekļiem, hibrīdu un elektriskajiem, un tālāk arī zaļā, zaļās tehnoloģijas troksnis ir liela problēma mūsu pilsētās. Tā kā iedomājieties, ka varbūt vienā brīdī mums izdotos iesaistīt pietiekami ska lielu skaitu lielu pilsētu Eiropā, lai viņi nākošreiz domātu par savu infrastruktūru. Uh, lai viņi tātad paredzētu šādus elektriskas uh, transporta līdzekļus, tas ļoti ievērojami samazinātu arī trokšņu līmeni. Un ja netiks veidots nu, šāds tirgus, šī kritiskā masa, tad tas nenotiks. Tāpēc domāju, ka valsts iepirkums tik tiešām varētu virzīt uz priekšu inovācijas, ja mēs to veiktu tādā pareizā veidā. Protams, mums ir tagad, eh, nu, mums ir gāze un biodegviela, bet nezinu, vai esat pilnībā sapratuši Parīzes nolīgumu. Tas nozīmē 0 2050. gadā. Tātad mums vēl ir smagā mašīna tiek lietot, teiksim, kāds 25 gadus. Ja jūs ļaujat iegādāties autobusu 2030. gadā, tad 2050. gadā šī smagā mašīna vēl tiks lietota. Es domāju, palīdzes nolīgumu mums ir tagad jādomā jau tā kā uz atpakaļ, kad mēs gribam izskaust šīs vecās tehnoloģijas, lai nodrošinātu, ka mm, šīs vecās tehnoloģijas eh, tad vairs neatrodas uz ceļa, tad, kad nu, mēs to vēlamies. Un eh, šis arguments pret biodegvielu. Mums ir nepieciešama biodegviela aviācijai. Mums būs elektriskās lidmašīnas, jo mēs finansējam šobrīd ar Eiropas eh, Savienības naudu Rolls Royce un Airbus, lai viņi strādā pie uh, elektriskajām eh, lidmašīnām, bet tas būs tikai 60-80 eh, cilvēku pārvadāšanai, bet lielajām eh, lidmašīnām tur nav nekādas alternatīvas, un vienīgā mm, alternatīva lidmašīna degvielai ir biodegviela, bet tur, ka daudzumi ir ierobežoti, un te jau noteikti daudz diskusijas arī ar Henkelu kungu, un viņš atbalstīja mūs tā ziņā, lai pieturētos pie tādas reāls pieejas biodegvielu jomā. Biodegvielas jāizmanto tajās jomās, kur nav alternatīvas. Mums ir elektrība un uh, ūdeņrādis, uh, varam izmantot to automašīnām, uh, autobusiem, smagajām mašīnām, bet ne lidmašīnām. Un arī tā ir dilema, kas mums jārisina. Un, Dēn, tad, kad uh, kāds eh, Rumānijā jums prasa, kur iepirkt šos zaļos autobusus, ir tāda zaļo autobusu platforma, kas ir iniciatīva, ko fonds ar Eiropas Savienības budžets, kur vairākas pilsētas tagad definē un nosaka, kā var tā tad eh, izstrādāt šo konkursu, konkursu piedāvājumu, kā to darīt. Tātad tur ir jau tāda pieredze pieejama. Es domāju, ka komisijai vajadzētu sniegt arī tehniskāku uh, Uh, palīdzību, jo pārāk daudz laika tiek straudāts, zaudāts kļūdās, jo šī informācija par autobusiem nav, nav pieejama. Uh, par lauku apvidiem runājot, teiksim, uh, tur ir pieci autobusi, teiksim, ja viņi nopērk divus jaunus, tad jau nu, tas ir gandrīz 50%, un tieši tāpēc tikai nopērkot jaunu transporta vienību, tad vajadzētu aicināt, lai tiek pirkts, nu, tā teikt, nākošās paudzes transporta līdzeklis. Mēs nespiežam agrāk pārdot eh, visu pārējo vai pirkt atkal jauno. Tā nav šī doma, un tieši tāpēc tajās 300 pilsētās, kur uh, ir pārkāpti gaisa kvalitātes rādītāji, aicinu, nu, tātad izstrādāt tādu kā atpakaļējošu programmu kas būtu attiecinām uz jauniepērkamiem transporta līdzekļiem. Tas ir ļoti dārgi, nevar pēkšņi vienā rāvienā aizstāt visus autobusus Berlīnē, piemēram, tātad dažus autobusus varbūt vajag, eh, teiksim, eh, nu, aprīkot ar papildus ierīcēm, tāpēc arī Vācija, piemēram, varbūt arī Bulgārija, Rumānija būtu jāpat šādi li līdzekļi. Varētu aprīkot uh, autobusus modernāk. Uh, Tātad tur arī Eiropas Savienības budžetu vajadzētu izmantot, lai palīdzētu. Tā tad ir jāvirza Eiropu uz priekšu šajā jomā. Lielas paldies! Paldies Turmes kungam! Oh, like deadline... Nu, ko termiņš um, grozījuma iesniegšanai ziņojuma projektam ir 30. aprīlis. Pusdienlaiks. Tātad 30. aprīlis, pusdienlaiks. Dāmas un kungi! Mums vēl ir divi svarīgi dabkārtības punkti. Pārējiem pie nākamā. Notiekošajās sarunās panāktais eh, progress. Atjaunīgo energoresursu direktīva. Jose Blanko Lopes. Eh, referents nav diemžēl ieradies, bet viņš lūdza mani. Rezumēt eh, notiekošās sarunas. Pavisam īsi tātad viņa vārdā. Mutrā trialoga sanāksme par atjaunīgajiem energoresursiem notika otrdien, 27. Eh, martā. Institūciju nostājas ir diezgan tālas pagaidām. Ir eh, šī viedokļa par svarīgiem jautājumiem un kopējais atjaunīgo energoresursu mērķis, tātad īpatsvars padomi paliek pie 27%. Mēs cerējām, ka viņam bija līmenis pieaugs eh, neformālajā energo ministru sanāksmē Sofijā pagājušajā nedēļā, bet tiešām nekā, nekāds progress fiksēts tur netika. Tik veikts mēģinājums eh, panākt progresu Bulgārijas prezidentūras laikā, notika septiņas tehniskas sanāksmes eh, kopš pēdējā trialoga. Un paredzēts vēl papildus tehniskās sanāksmes pirms nākamā trialoga, kas ir paredzēts 17. maijā. Ja panācām provizorisku vienošanos par vairākiem pantiem. Transporta komitejā pat labāk ekspresa par tehniskajiem jautājumiem. Referents vēlas uzsvērt eh, to, ka pietrūks ambīciju līmeņa no padomas puses, padomas vispārējā, vispārējā pieejā. Viņa atsakās paaugstināt eh, atjaunīgo energoresursu īpatsvaru transporta nozarei. Referents cer, ka maijā nākamajā trilogā, tātad divi paredzēti 17. un 29. maijā, Nu, Referents cer, ka prezidentūra būs kaut kas plašāk, platāk, jaudīgāk mandātu sarunām, kas dos iespēju panākt kompromisu par visiem svarīgākiem šī faila aspektiem. Un uh, referents uh, izsaka pateicību arī ēnu referentiem, viņa komandām par teicamo sadarbību. Tāds partijas uh, vādām Kelī kungs arī nav ieradies. Tomas kungs, vai jūs izteiksieties? Ah, nu, teicam, lūdzu. Nu jā, man eh, daudz tādu uzdevumu šodien, bet eh, labprāt, Blanko kungs labi aprakstīja patreizējo situāciju. Parlamenta nostāja ir skaidra. Mums nav saskarties ar padomus nostāju, kas uh, ir tik tālu no mūsējās, ka nu, nav, nav iespējams panākt kompromisu. Ja padomu nespējams kādu solīt pretī, nu tad sarunās, ko mēs varam darīt. Mums uh, nav nekādas iespējas izkustēties. Nu, mēģinam tad pamazām strādāt, tad, tad sākam atrisināt vieglos jautājumus, tas notiek tehniskajās sanāksmēs, nu, un tagad mums ir eh, nu, tāda nopietnāka cīkstēšanās par svarīgākajiem politiskiem jautājumiem, tad ambīciju līmenis, formulas, kā tad eh, pēc kuras apreikināt eh, slodzes strādās starp dalību valstīm transporta, apkurs joma, un Blaukon kungs strādā ļoti labi. Mēs pateikties arī sekretariātam par uh, augstākās raudzes, tā teikt, atbalstu šajās sarunās. Paldies! Tad. Esmu pats ēnu referents, e kā ir vārdā, un es vēlos paust dažus komentārus uh, savā vārdā. Nu, mans iespējas par notiekošo ir tāds, kas, nu, sarunas ir līdz priekšu ārkārtīgi gausi. Un esmu tiešām drošs, vai varēsim pabeigt šīs sarunas Bulgārijas prezidentūras eh, pilnvaru laikā. Kā jau dzirdējām, Blanko Lopes kunga ziņojumi ir daudz pretrunīgu jautājumu, daudz neatrisinātu problēmu. Runājot par transporta eh, nosares dekarbonizāciju, un te mums eh, iespējams nāksies piestrādāt pie tādiem konvencionāliem jautājumiem, biodegvielas un tā, tāpat ir pakāpeniska. Ka pirmās um, pa, paaudzes pielisko degvielu izņemšanu no apgrozības. Bet pirmās uh, eh, paaudzes uh, eh, pieliskās degvielas uh, eh, ražošana Eiropas Savienībā jāapspriež mūsu tirsniecības pārstāvjiem. Atklāt sakot, es arī neizprotu jūsu apsēstību ar elektrifikāciju. Tāpat kā mēs to apspriedām iepriekšējā dosijai sakarā, nu, šeit būtu jāatur tāda neitrāla tehnoloģiska nostāja. Sapcīt, es pats māju sākumā vienu nedēļu um, patestēju transporta līdzekļi, kas ir darbināts ar ūdeņu zinēm. Ja jums interesē mana pieredze, tad jāsaka, ka es biju šokēts redzēt, ka, nu, ka labi piedāvājumi nāk tikai no Japāņu ražotājiem šeit. Tikai viņi spēj saražot labus motors. 17. gada jūnijā Pasaules banka laid klajā ziņojumu par strateģiskajiem materiāliem, kas ir nepieciešami tādām tehnoloģijām, kas vajadzētu pāriet uz um, tīriem energoavotiem. Nādu, ka šeit um, ir nepieciešami Mm, vairāk tātad materiālu sastāvs ir jaudīgāks nekā parastie, parastajiem gadiem, un līdz ar to nu, par, eh, par vēja ģeneratoriem, te mēs būsim atkarīgi no, no citām valstīm, no, no resursu importa, no, piemēram, Peru vai Bolīvi, tad Bolīvijas vai Kongo. Un šeit es eh, rekomendēju jums palasīt šo dokumentu, kas, eh, ko O'Sullivan no nu, Harvards universitātes atklājā dokumentu par atjaunīgo energoresursu ģeopolitiku. Uzskats, ka atjaunīgi energoresursi mums padarīs par energoatkarīgākiem, ir pelnījuši mūsu pārdomas. Mūsu zaļie draugi šeit likums tāds pats kā bioloģiskā daudzveidībā. Jo lielāka ir bioloģiskā daudzveidība, jo noturīgāka ir jūsu ekosistēma. Vispēcot, ja mēs runājam par palmeļu, ar skumjām noraugos uz to, ka vairāk NVO ir, um, ir um, monopolizējuši šo tematu. Mēs un mana grupa neatbalstam tautas partijas uh, sociāldemokrāta nādu piedāvāto kompromisu šeit, proti paredzēt uh, liegumu palmu eļai. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama resursu daudzveidīga um, diferenciācija. Es nu arī tikos ar Kolumbijas delegācijas vadītāju un žēl, ka jūs te nebijāt klāt tiekam šitiem interesēm. Tikšanās bija kārtīgi interesanti, runājām par lauksainsības jomas lomu, par palmēļas ražošanu jo sevišķi. Ar šo procesu ietekmi uz miera procesu un kā šī joma palīdz eh, bijušos farku cīnītājus eh, integrēt eh, periferālajās Kolumbijas, Kolumbijas rajonos sabiedrībā. Un viņi pieminēja to, cik svarīgi ir to, to ņemt vērā. Viņi uzsvēra, ka te ir jārunā par apredzes ekonomiku un, ko sevišķi, uh, mazie lauksaimnieki, afrokolumbieši un tā arī ieguvēji. Un šeit ir tāds uzsver, ka šeit jāveic diferenciācija, runājot par palmeļu. Tas, kā tiek ražot palmeļu, kādām metodēm un kam, vai tur jāizcērt e, mūža meži vai, vai, vai džungļi vai kā, nu tā tur liela atšķirība un šeit ir nepieciešams diferencēt tiešām. Bija žēl dzirdēt, ka Mūsu referenti to neņem vērā. Esmu ticējis ar visiem, ar Greenpeace, ar uh, Pasaules dabas fondu, ar BirdLife, transporta, uh, vides, uh, dažādiem ekspertiem. Kādēļ zaļiem un daži no sociālistiem šajā parlamentā nevēlas kontaktēties ar šiem cilvēkiem? Es to īsti nesapratu. Ceru, ka tāda padāta atvērtība sagaidīšu no saviem kolēģiem. Ir jāklausās dažādos viedokļos. Ja šeit mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu dosiem. Bet atgriežamies tagad pie, atgriežamies um, tā pie savas neitrālās nostājas. Vai Frideras kungs ir ieradies? Nē? Viņa vārdā arī neviens neizteiksies, vai kāds vēlas vēl tad um, pakomentēt šo tam. Tomas kungs, jā, jūs pieminējāt, ka Žēl, ka es uh, netikos ar Kolumbijas delegāciju, es respektēju jūsu nostāju, ne tādēļ, ka nevēlējos tikties ar viņiem, vienkārši nebija laika. Bet viens komentārs um, attiecībā uz materiāliem, izēvēlēm. Šeit ir dažādi, zinām, ierobežojumi, bet ir arī um, iespējama atbilde. Pieminēšu vienu piemēru. Ienākuma kompānija, kas ir līderis uh, vēja enerģijas tirgu, Trīs gadu laikā viņi pateicoties inovācijām ir aizstājusi visus kritiskos materiālus vēju turbīnās ar nekritiskiem materiāliem. Un vēl viena manā rīcībā esošā informācija attiecībā uz akumulatoriem. Daudz tiek spriest par kobaltu. Mm, te nu, parādās, eh, eh, aplāši parādās eh, Kongo, bet kobalts ir blakus produkts. Tur visur tur, kur ir vara atradnes, būs pieejams arī kobalts. Tā kā jautājums eh, gal beigās ir eh, par to, kā mēs varam izstrādāt attiecīgu politiku tā, lai Eiropā mēs eh, nevienu atvērtu šādas tādas atradnes, kas notiek Zviedrijā, tad, tad vara raktuvis tiek nevienu atvērts un nu, līdz ar to mēs iegūstam ilgspējīgu miner piekļuvu minerāliem. Eiropas komisija DG Graus pie tā strādā, tā kā te nav runa tāds jautājums, tāds mēmbelts, ja bija jautājums problēma pastāv. Bet uh, tā ir risinājums, un, un tas ir vienkārši jāiztena. Paldies! Un Eiropas komisijas vārdā Gabriela Markēsas kundze. Ne? Viņas arī šeit nav. Nu, labi. Un tad pārējiem pie nākamā punkta. Lai atvainojos. Tātad. EDIDP Grofstedis kundze. Lūdzu, jums vārds. Oui, euh, Jā, paldies. Nu, žēl, ka esam tik nedaudz deputāti šeit palikuši. Tātad par mūsu sarunām ir bijuši jau trīs dialogi, kas skar ilgspējīgu attīstību arī aizsardzības jomā. 13. martā līdz 15. martā un arī 13. aprīlī. Diemžēl, diemžēl, žēl, ka nebija Bulgāra prezidentūrai pa vidām korepēs sanāks, līdz to viņiem nebija jauns mandāts un neko jaunu tur nevarējām risināt, un tas savukārt papildus uh, vienkārši ļāva tad parlamentam vēlreiz atkārtot savu pozīciju. Tātad sarunas ir jāturpina straujāk, ja mēs vēlamies panākt rezultātu. Un mēs tiešām vēlamies, lai tas notiektu. Par Parlaments savukārt piešķirto mandātu līdzsakus ar diviem citiem referentiem no budžeta komitejas Esteban de Gužalances un Pašku kungs. Jāatzīst, ka abi divi kolēģi strādā lieliski tiešām pastāvot Eiropas parlamentu. Par izskatāmiem jautājumiem. Nu, tur vēl nav atrisināt šādām budžets, nekur neesam pavirzījušies tālāk. Jau vakardien arī šo vakardien aktualizēju ar komisāru Katainenu. Vakardien, kad arī pašai titri komitejas ietvarā izskatījām budžetu, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidri pateiktu, ka budžets būs izmantojot arī līdzinās programmas. Un tas skaidri jānolēm jau šīs nedēļas laikā. Tālāk par tām darbībām, kas nekvalificējas. Mēs skaidri strādājam pie kopējā teksta, nosakot, ka te nebūs nekādā ziņā finansējums uh, tādiem ieročiem, kurus aizlieguši starptautiskās tiesības. Tas ir visam skaidri, bet padomēs atbildi izpaliek. Savukārt par tiem, kas kvalificējas, es jau vairākas reizes esmu norādījusi, ka ir jāatrunā atkāps un atrunas uh, uzņēmumiem, kuri ir tieši darbojas trešajās valstīs. Tātad šeit Eiropas parlaments katru nosaka, kad ir būtiski skaidri pateikt, kad mēs runājam par ieročiem, un nodrošināšanu ieročiem. Tas ir ļoti, protams, sensitīvs jautājums, un te ļoti būtiski ir tā Eiropas stratēģijas autonomiju. Tā ir parlamenta nostāja, un es ļoti ceru, ka rītdien mums tomēr izdosies panākt tādu pagriezienu. Par darbu programmu, kas ir jāizno Eiropas komisijai. Runām par kompromisu, lai arī tomēr piešķirtu iespēju, ka būs īstenošanas akts uz ko uzstāja uh, viņi, bet mēs sakam, ka jābūt delģētiem aktam. Nu, katrā ziņā šeit parlamentam ir šās pilnvaras precīzi pārbaudīt, kādi būs šie lēmumi un attiecīgi saistītais finansējums šīm programmām. Un tā, ka te runa par budžetu, tad, nu, te mēs vēl skatāmies un tu vispārdām, kā galējais variants būtu, ka mēs tomēr piekāptos un piekristu iz, eh, tad iznošanas aktam. Bet, nu, no sākotnēji to neatzīstam. Tālāk par dalībvalstīm, kuras uzskata, ka te nav parlamentam un vispār, kā mēs nosakām, tātad tās dalībvalstis, kas kvalificējas, tātad jābūt trīs uzņēmumiem, nevis diviem, kā to ierosina padome un komisija. Tālāk mēs skatījām kādi ir šie papildus bonusi eh, projektiem, kas būtu kā iegums dalībvalstīm, par to vēl turpinās diskusijas. Par šo bonusu struktūru. Parlamenta nostāja ļoti līdzīga šeit padomē. Mēs vēlamies, lai šos bonus un projektu bonus varētu izmantot tie mazie vidēji uzņēmumi, galvenokārt vidēji uzņēmumi, Bet, nu, te ir jārunā precīzāk, kas tad īsti šos bonusus var izmantot. Lūk, tie tie aktuālie jautājumi, kurus šobrīd risinām, tie ir būtiski jautājumi. Nākošais trialogs ir plānos 3. maijā, nākošnedēļ. Un faktiski mēs nesam redzējuši, kāds vēl varētu būt šis gala variants. Baidos, ka vajadzēs pat vēl papildus trialogu sarunas līdz maija beigām. Uh, Jo pēc teorijas, protams, ir jāpanāk jau vienošanās maija beigās, lai tiešām noslēgto Bulgāru prezidentūras laikā. Un tas ir jāizdara, lai spētu ierakstīt tālāk arī budžetā. Tad tas ir Eiropas aizsardzības fonds, kuram jāstājas spēk jau 19. gadā. Tātad ir jāparādās jau budžetā. Lūk, tā kā mums jāturpina šīs diskusijas, un mēs, nu, katrā ziņā aizstāvam savas pozīcijas, bet padomu vēl, vēl zelžērāk. Mēs savukārt pasakām, ko mēs vēlamies, un arī, ko norādīja komisijas vicepriekšsēdētājiem šajās sarunās. Mēs faktiski esam taču divas puses. Nevar visu laiku piekāpties, ka parlaments piekāps. To nevar pieprasīt parlamentam. Nu, tā lūk aktuālā situācija. Ļoti ceru, ka mums izdosies sarunas tomēr pabeigt veiksmīgi, vienlaikus apzinoties, ka, nu, visi trīs referenti, kas pārstāv Eiropas parlamentu, mums ir skaidra vienota nostāja ļoti, ļoti mums saskaņot izdodas aizstāvēt parlamentu pozīciju. Paldies! Un es tiešām viņiem abiem gribu arī pateikties. Šis ir ļoti sensitīvs jautājums, delikāts jautājums. Mums tiešām izveidosies ļoti laba komanda. Merci beaucoup, madame. Paldies, Krustēts kundzei. Nodosim to tālāk Bayer un Buzika kungiem. Jūs arī šos te jūsu pēdējos komentārus par sadarbības efektivitāti un sekretariāta darbību. Nu, ko nākamais eh, jautājums eh, dažādi. Vēlos jūs informēt, ka 17. maijā pēcpusdienā mums būs eh, diskusija par zinātnēm, zinātnēm un inovāciju atvērtību pasaulē, starptautiskās sadarbības stiprināšanu, pateicoties 9. zinātnes pamatprogrammai. To rīkosim kopā ar STS fórumu, kas ir tāds kā Japānas, eh, tu nezinu, tirgus ekvalents. Komisārs Meidašs eh, arī piedalīsies un uzstāsies ar runu. Un pēc jau pēdējais mums apkārtīs punkts nākamā sanāksme. 16. maijā no 9 līdz pusdieniem un tālāk no pusdieniem līdz pusseptiņiem. Kā arī 17. maijā tieši, ne, nu, gandrīz tāpat no 9 līdz pusdieniem un tad no 3 līdz pusseptiņiem. Tas ir viss. Paldies par uzmanību. Sēde tiek slēgta. Uh. Das Ruhe, Mr. Buse.